Dear colleagues, please. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet uh, savas vietas. And uh, welcome to Un uh, sveicināti šajā pēcpusdienas uh, sēdē, ar kuru sākam starpparlamentāro konferenci par uh, par eh, nacionālās ekonomiskās politikas veidošanu. Šeit eh, es vēlreiz vēlētos sveikt visus dalību valstu parlamentu deputātus, kā arī Eiropas parlamenta deputātus, kur piedalās šajā sēdē. Un eh, man ir tas gods sveikt Eiropas parlamenta prieksēdētāju Tajānī kungu, kā arī Maltas uh, spīk, ma, parlamenta spīkeri Ferudžovu. Sveicu arī Valdi Dombrovska kungu, kas ir komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Sveicu arī Jose Luisu Eskrivā, kas ir Eiropas Savienības neatkarīgo fiskālo institūciju sadarbības tīkla priekšsēdētājs. Un sveicu gan Paliotī kungu, kas pārstāv Itālijas senātu, gan arī Brakmana kungu, kas ir Vācijas Bundestāga budžeta komitejas loceklis. Šo pēcpusdienu mēs runāsim par tā saucamo fiskālo kompaktu un kā tas ietekmē dalību valstu ekonomisko politiku un tās veidotājus. Mēs runāsim arī par politisko, par stabilitāti EMU. 16. panktā ir atrunāts, ka e, lielākā, e, ka e, pēc šā līguma spēkā stāšanās tad nepieciešamie pasākumi ir jāīsteno saskaņā ar Eiropas, darbību, Eiropas Savienības darbības līguma punktiem. Un šā, līgu, šā līguma burts un jēga ir jāiestrādā arī visos Eiropā pieņemtajos likumos. Uh, Tātad mēs runāsim par šā līguma īstenošanu tādā saistībā, kādā tiek īstenot ekonomiskā politika un tās veselīgums. Vēlreiz atgādināšu, kā deputāti var pieteikties runāšanai. Jums ir izdalīta pieteikšanās forma, bet tagad došu vārdu Eiropas parlamenta priekšsēdētājam Tajānī kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! godātie dalību valstu parlamentu deputāti un Eiroparlamenta deputāti, godātais Malts pārstāvju palātas eh, spīker kungs, godātais Dombrovska kungs, godātais eh, neatkarīgu fiskālo institūciju tīkla priekšsēdētājs Skrivas kungs un eh, Vēlētos sveikt šeit arī Palioti kungu, kas ir Itālijas senāta budžeta komitejas prieksēdētājs, un sveicu arī Brakman kungu, kas ir Bundestāga budžeta komitejas loceklis. Es vēlētos pateikties Maltas prezidentūrai par ļoti labo sadarbību fiskālā kompakta izstrādāšanā. Es vēlētos novēlēt Maltai uh, E, panākumus Eiropadomas priekšsēdētāja amatā. Šodien mēs e, diskutēsim par fiskālā kompakta īstenošanas aspektiem. Jāsaka, ka sadarbības stiprināšana starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem ekonomiskās pārvaldības eh, jomā veicina ekonomisko pārvaldību un tās caurskatāmību. Un tagad eh, pāriešu uz itāļu valodu. Es eh, esmu pārliecināts, ka mūsu pēcpusdiena ekonomikas un Eiropas zīmē ļaus mums visiem eh, palīdzēt eh, Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem labāk strādāt. Fiskālais kompaks tiešām netiešā veidā ietekmē darba vietas, un tas ir arī tas, ko iedzīvotāji no mums sagaida. Bet, eh, diemžēl, krīze Eiropā vai jeb krīzes Eiropā vēl joprojām nav beigušās un eh, ekonomiskā izaugsma ir pietiekami lēna. Bezdarbs, darba vieta trūkums. Eiropā ir divreiz augstākos skaitļos nekā Amerikas Savienotajās valstīs. Tāpēc eh, mēs uzskatām, ka institūcijām galvenā vērība ir jāpievērš darba vietu veidošanai un noturēšanai, īpaši mazos un vidējos uzņēmumos un īpaši tajos reģionos, kuros ir milzīgs bezdarba procents. MVU ir jāpadara vieglāka pieeja gan kredītiem, gan arī citiem tirgus eh, instrumentiem. Uh, Nu, un runājot par citiem instrumentiem, tad nedrīkst būt tā, ka Eiropas Savienība vienkārši stāv un pasīvi noskatās brīdī, kad pašas Eiropas Savienības izdzīvošana likt uz spēles. Tas ir atkarīgs no mums, kā mēs strādāsim. Un eh, monetāro savienību vajadzētu stiprināt, tas jau parādās dažādos komisijas eh, ziņojumos, pie tām eh, Ehm, monetārā savienība ir tikai viena no savienībām. Mēs runājam gan par ekonomisko savienību, iekšējo tirgu, kapitāla savienību. Tas viss ir savā starpā savērpts. Vēl. Cīnīties pret eh, arvien pieaugušo plaisu ekonomiskā, sociālā jomā, kā to panākt? Es uzskatu, ka mūsu socioekonomiskajai sistēmai ir jābūt konkrētspējīgākai. spējīgākai Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs investīcijas virzītu uz produktīvām nozarēm, un šajā jomā dalību valstu parlamentiem ir būtiska artava e, dodama jo tieši dalību valstīs tiek radītas jaunas darba vietas. Tieši dalību valstu parlamentu rokās ir uh, tas, kā tiek pārvaldīta valsts, reāla ekonomika, tirgi, finansējums, mazie un vidējie izņē, uzņēmumi. Vakar pēcpusdienā mēs diskutējām par Eiropas pusgadu. Tas ir lielisks instruments dialogu veicināšanai starp dažādām institūcijām un starp institūcijām dalību valstu parlamentiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Sadarbībā un sadarba gribā mēs varam radīt jaunas darba vietas. Uh, šis eh, plānošanas eh, pusgads var darboties daudz veiksmīgāk eh, un darbosies daudz veiksmīgāk, ja tas tiks iedzīvināts dalību valstu dzīvē. Šodien mēs runāsim par fiskālo kompaktu, kas ir ļoti, ļoti svarīgs instruments. Tā tad regula Visas regulas parasti ir ļoti kompleksas, jo tās e, darbojās uzreiz un visā Eiropas Savienībā. Un kā regula piemērojas dalību valsts socioekonomiskajam modelim un realitātei, tas nevienmēr ir paredzams. Vēl joprojām daudzās dalību valstīs ir ekonomiski grūti laiki, Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments sadarbībā ar dalību valstu parlamentiem runātu par dažādu noteikumu un normatīvu piemērošanu dzīvē, runātu par to, kādas ir grūtības, runātu par to, kā Eiropas pieņemtie lēmumi ir ietekmējuši dalību valstu finanšu, finanšu stabilitāti, par to, kā reformas darbojas, par to, kā vēl varētu veicināt ekonomisko izaugsmi un reālu ekonomikas atvesaļošanos. Bet uzskatu, ka mums ir jābūt godīgiem. Es e, nerunāju, ka ir pretruna starp taupības pasākumiem un elastīgumu. Es uzskatu, ka dalību valstīm ja tās vēlas un parasti jau tomēr vēlas e, samazināt publiskos izdevumus, tad eh, ir jārēķinās ar zināmu iedzīvotāju neapmierinātību un parasti dalību valstu um, pie varas esošie domā tikai un vienīgi par savu vēlēšanu mandātu, bet kā palīdzēt uzņēmumiem, amatniekiem, ja mēs nebūsim godīgi paši pret sevi, tad eh, Gala beigās jau mēs visi zaudējam, un par to iespējams Eiropā ir runāts pārāk maz. Ir jāpalīdz uzņēmumiem, lielajiem, mazajiem, un jāpalīdz tiem, kas tiešām veido reālu ekonomiku, gan tās pamatu, gan visas kol kolaterālas. Nodarbinātība ir ļoti svarīgs jautājums Eiropā. Veselīgas publiskās finanses ir svarīgs jautājums. Pagājušajā nedēļā eh, darba grupā mēs runājām par eh, finanšu eh, pakta noteikumu īstenošanu dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi un pieredzes apmaiņa šajā jomā īpaši. Un sanāk gandrīz tā, ka noteikumu kopums un likumi ir labi, bet to īstenošana buksē. Un eh, sanāk tā, ka mēs tā kā esam pagājušies pussolīti pretim un esam tā kā nestabilā situācijā, jo viena kāja pacelt un nav šis pilnais solis sperts, un tomēr stratēģijā mūs neviens neatbalsta. Kādi tad ir ekonomikas stimuli? Es uzskatu, ka veselīgas eh, publiskās finanses ir viens no stūrakmeņiem. Uh, bet eh, sadarbība starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem ir ārkārtīgi svarīga, jo katrai no šīm atbildības sfērām ir savs mandāts un eh, kopībā diskutējot par svarīgiem jautājumiem, par tādiem jautājumiem, kas eh, neskar eliti, bet kas reāli ietekmē ikvienu Eiropas iedzīvotāju ikdienu, īpaši to ikdienu, kura dzīvo grūtos apstākļos, jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka riska grupas un vājie arvien dziļāk grims nabadzībā. Mēs uzskatām, ka tirgus ir instruments, ar kuru palīdzību īsteno sociālo politiku. Tātad tirgus ir domāts sociālajai politikai un nevis otrādi. Un tagad Es e, vēlētos dot vārdu Faludžo kungu, kas ir Maltas pārstāvi palāts priekšsēdētājs. Very good, sir, you're very good president. Paldies, un pēc tam došu vārdu arī ekonkomitejas priekšsēdētājiem. E, paldies! Paldies, ka jūs strādājat mūsu iedzīvotāju, mūsu ekonomikas labā. Thank you, Chair. Paldies, eh, prieksēdētāji, godātais te Jānīkungs, cienījamie Eiroparlamenta deputāti, godātie dalību valstu parlamentu deputāti. Man ir ārkārtīgi liels gods šodien runāt šajā parlamentārajā asamblējā, jo starp parlamentārā tikšanās Maltas prezidentūras laikā man šķiet simboliska. Tas, ka jūs esat piekrituši šodien un vakar piedalīties dialogā, kur es vēlētos redzēt un veidot kā atklātu un auglīgu sarunu, tad eh, vispirms ir jāsaprot, un es arī vēlētos uzteikt Maltas pārstāvju palātas deputātu un Eiroparlamenta deputātu sadarbību. Es jau tiekoties ar Eiroparlamenta prezidentu uzsvēru to, cik svarīga šāda sadarbība ir rezultātu sasniegšanai kā politiskā, tā arī administratīvā līmenī. Jo Tikai tādos apstākļos dialogs būs jēgpilns. Vakar diskutējot par Eiropas pusgadu, diskusijas skaidri parādīja, ka šāds sadarbības modelis ir pareizais, un eh, tas, par ko runājām vakar, par to šodien jau būtu jārunā kā par ieviešamu dzīvē. Un eh, tas, ka mēs eh, demokrātiski ievēlēti pārstāvi kā dalību valstu parlamentos, tā arī Eiropas parlamentā. Tas, ka mēs visi sanākam kopā un diskutējam par Eiropas budžeta politiku un ar šo politiku citiem saistītajiem jautājumiem, tas ir ļoti svarīgi. Dāmas un kungi! Šodien esam pulcējušies brīdī, kad būsim godīgi. Eiropas Savienība sastopas ar smagāko krīzi kopš Eiropas kopienu dibināšanas. Eiropā šobrīd ir mm, vesela gūzma problēma. Pieminēšu vairākas no tām. Pirmkārt, Brexit, nekad agrāk neredzēta problēma, migrācijas e, bēgļu problēma, ekstrēmismu pūķu galvas pacelšana, eiro skepticisma pieaugums. Un e, te Jānī kunga vārdus izmantojot, ekonomiskās un finansiālās grūtības, kuras šobrīd piedzīvo vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, jo parasti taupības pasākumi vissmagāk skar tieši ekonomiski visvājākās grupas. Un, diemžēl, šis manis pieminētais izaicinājums saraksts nav pilnīgs, diemžēl. Tomēr, manuprāt, vislielākais izaicinājums manu, ir tāds, ko Eiropas Savienība dara, lai šīs problēmas risinātu. Jo šobrīd iedzīvotājiem dažbrīd šķiet, ka Eiropas Savienība nav efektīvs instruments, ka Eiropas institūcijas nevienmēr un nepilnībā iestājas par iedzīvotāju interesēm. Un šeit ir mūsu vieta teikt savu vārdu. Jo mēs iestājamies un runājam iedzīvotāju balsīs. Eiropas eh, Savienības dalību valstis nevienmēr ir spējušas atteikties eh, no savām interesēm lai kopīgi stātos pretim tiem izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd sastopas mūsu kontinents, jo tikai kopīgi mēs varam atrisināt šīs problēmas nākotnes vārdā, pie tam atrisināt pēc iespējas ātrāk. Ko nozīmē atrisināt problēmas? Tas nozīmē piedāvāt reālus, konkrētus rezultātus iedzīvotājiem. Un eh, manis ieskicētais eh, status quo un mizanscēna šobrīd Maltai pārņemot eh, Eiropadomas grožus, manuprāt, ir ļoti būtiski sasniegt reāls rezultāts un pozitīvs rezultāts. Manuprāt, tas ir iespējams Man, manuprāt, ir iespējams sasniegt pozitīvus rezultātus migrācijas jomā, iekšējā tirgū, drošībā, drošības aspektos, nodrošināt sociālo iekļaušanu, Eiropas kaimiņa attiecību politika. Un eh, parlamentārā dimensija dažādos līmeņos noteikti var dot savu artavu, lai dotu savu viedumu kopējo risinājumu meklēšanā. Esmu pārliecināts, ka parlamentārā dimensija var šobrīd nodrošināt Eiropai vienotību, piedāvājot dialogu, bet ne tikai dalību valstu un Eiropas līmeņu parlamentos, bet arī reģionālajos. Neaizmirsīsim, ka mēs kā parlamentārieši rādam piemēru, un mums tas ir jārāda. Šobrīd mums ir nepieciešama politiskā griba, pie tam it visos līmeņos, lai mēģinātu rast kompromisus, tādus kompromisus, kas varētu rast risinājumus patreizējiem izaicinājumiem. Dāmas un kungi, kā jūs ziniet, 8. Eh, gadā kad sākās finanšu un ekonomiskās krīzes, kuras joprojām nav beigušās. Mūsu ekonomiskās un finanšu bēdas vēl nav beigušās, un tas ir jāatzīst. Tikai efektīvā un labā sadarbībā un tikai visi kopā mēs varam no šīm problēmām izķeproties. Ja vēlamies, eh, lai iedzīvotāji ticētu mums un ticētu Eiropai un ticētu politiskām institūcijām, mums iedzīvotājiem ir jāparāda un jādod konkrēti rezultāti, un no tā ieguvēja būs visi. Mums ir nepieciešams izrādīt lielāku solidaritāti. Mums eh, tagad ir jāizmanto termins, kuru parasti izmanto migrācijas pārvaldībā, bet domāju, ka to var e, attiecināt arī uz e, ekonomiku. Solidaritātei starp dalību valstīm grūtību brīdī un solidaritātei ar ikvienu cilvēku, kurš dzīvo nabadzībā, šī solidaritāte ir izšķiroša. Saskaņā ar Eirostat statistikas datiem to cilvēku skaits, eh, kuri ir nonākuši uz nabadzības robežas vai uz sociālās izslēgšanas robežas 28 dalību valstīs. Šobrīd eh, skaitlis ir šausminošs - 24%. 2015. gadā šādi skaitļi bija. Ko mēs darām, lai šis skaitlis mainītos? Pajautāsim paši sev. Mūs tiešā veidā ir ievēlējuši iedzīvotāji, mēs pārstāvam iedzīvotājus, mēs esam viņu balss, un mums viņiem ir jākalpo. Tas ir mūsu politiskais uzdevums. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šodien šeit esam sastapušies un kāpēc diskutējam par tādām tēmām, kā parādījās darba kārtībā vakar un šodien. Piemēram, Eiropas pilārs sociālajām tiesībām. Otrs darba kārtības punkts ņemot vērā ekonomisko un finanšu krīzi. Un tieši sociālā pilāra sabrukšana ir viens no iemesliem, kāpēc dalību valstīs eh, ir tik smaga situācija. Šī krīze ir eh, pasliktinājusi tieši to ikdienu, kuriem jau tā savilkt galus kopā bija grūti. Un Malta sociālo dimensiju ir pasludinājusi par vienu no savas prezidentūras eh, prioritātēm. Mēs nedrīkstam pieļaut pagātnes kļūdas. Nedrīkstam pieļaut uh, tos eksperimentus, kurus īstenojām krīzes pašos sākumos. Jo atcerēsimies, ka bija tādi lēmumi, kuri toreiz tika pieņemti pilnīgi nerēķinoties ar visnabadzīgāko vēlmēm un visnabadzīgāko dzīvēm. To mēs vairs nedrīkstam pieļaut. Svarīgi tiem cilvēkiem, kuri mūs ir ievēlējuši, ir tas, lai mēs par viņiem domātu un par viņiem iestātos un rītdienas sesijas laikā jums būs iespēja diskutēt par vēl vienu tēmu, proti ir jāmēģina savilkt kopā taupības pasākumi ar struktūrālām reformām, jo tas ļoti daudzām dalību valstu valdībām ir paģērēts, izpildot Eiropas likumus un arī nodrošinot uh, nepieciešamo aizsardzību un nepieciešamo piedāvājumu izglītībā, veselības aprūpē vismazāk aizsargātajiem sabiedrības locekļiem. Šeit, jā, man ir jābeidz, un šeit vēlētos pieminēt jauniešus, kuri šķiet ir Eiropas zudusai paudze. Es domāju, ka mums pašiem ir jāsapurinās jāstrādā un jāatcerās, ka izaicinājums risināt varam tikai visi kopā. Būsim drosmīgi. Radīsim drosmi sevi un citos, lai nākotne mums raud, rādītos gaišāka nekā šobrīd. Paldies! Thank you very much. Paldies. Tagad dodu vārdu Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājam Valdim Dobrovskim. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Vispirms vēlos uh, pateikties par šo iespēju komisijai dot uh, savu ieguldījumu viedokļu apmaiņā par eh, fiskālo paktu un eh, par eh, ekonomikas un fiskālās politikas ciešāku koordināciju. Es gribētu atgādināt, kādēļ šis līgums tika noslēgts. Protams, to nevar skatīt kā izolētu iniciatīvu, bet gan kā plašāku atbildi uz krīzi Eiropā un Eirozonā. Uh, kur 2011. gadā krīze uh, bija uh, sasniegusi plašus apmērus, un um, komisija meklēja papildus Eiropas Savienības līmeņa instrumentus, lai stiprinātu fiskālo disciplīnu un arī uh, lai stiprinātu šos pasākumus dalību valstu līmenī. Uh, Uh, tāpat uh, resursu papildus nodrošināšanai jāiet uh, roku rokā ar stiprāku finansiālo disciplīnu. Un tas atbalsts sniegšana bija saistīta ar līguma ratifikāciju par pārvaldību un fiskālo kompaktu. Fiskālais kompakts uh, ietver uh, uh, sabalansēta budžeta noteikumus un ir paredzēts automātisks korekcijas mehānisms un monitoringa sistēma. Mērķis bija stiprināt nacionālo fiskālo satvaru atbilstoši uh, stabilitātes un izaugsmas paktam dalību valstīs. Tāpat gribu atgādināt, ka starp valdību pieeja nebija mūsu uh, pirmā izvēle, bet uh, diemžēl uh, ar nelielu uh, ma mazākumu neizdevās, nelielu mazākumu dēļ neizdevās uh, nodrošināt uh, e, līguma grozījumu ratifikāciju. Tātad stabilitātes un izaugsmes pakts ir galvenais instruments, kā finā, e, fiskālo politiku koordinēt un uh, e, tas ietver uh, Eiropas pusgadu, par ko diskutējām vakar. Tādēļ e, še, tas parāds tikai um, ieteikt, ieteikumus, bet ir nepieciešama arī ex-ante un ex-post koordinācija. To parāds uh, divpaka. Uh, dalība valstis sagatavo savus fiskālos plānus, ko izvērtē komisija un uh, Uh, tiek apspriesti šie plāni Eirozonas uh, finanšu ministru starpā, pirms šie plāni tika apstiprināti nacionālā līmenī. Līdz ar to notiek dialogs starp komisiju un dalību valstīm un arī starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Nacionālie parlamenti un Eiropas parlaments var arī aicināt komisiju, lai tā sniedz savu viedokli par budžeta uh, projektu koordinācija Eirozonā ir vērsta uz uh, izaugsmēja draudzīgu diferenciētu fiskālo politiku. Nacionālo parlamentu loma ir ļoti izšķiroša, jo uh, budžeta apstiprināšana ir parlamenta kompetence. Uh, un tas tiek darīts saskaņā ar sta, izaugsmas un uh, stabilitātes paktu un uh, Eiropas pusgata ietveros. Un, uh, protams, tiek ņemti vērā uh, deficīta mērķi un uh, tiek iestrādāts nacionālās prioritātes. Ir darbojas neatkarīgās fiskālās padomes, dalību valstīs tās, šās padomes tika izveidotas pēc krīzes saskaņā ar tagadējo likumdošanu. Gandrīz visās dalību valstīs šādas padomas darbojas, kas sniedz neatkarīgas konsultācijas. Šīs padomas spēlē ar vien nopietnāku lomu um, budžeta sagatavošanas procesā Eiropas Savienībā, raugoties uz fiskālo noteikumu ievērošanu, realistisku prognožu izstrādi un nu, e, nodrošinot publisko finanšu ilgtspējību. Šīs padomes uzrauga arī atbilstību e, līdzsvarota budžeta noteikumiem un uh, arī um, strādā pie korekciju mehānisma, kad tas jāiedarbina ir svarīgi, eh, lai nodrošinātu šo padomju eh, neatkarīgu eh, darbību. Fiskālais kompakts iedibināja principu izpildi vai paskaidro. Tātad neatkarīgo uzraudzības iestāžu uh, rekomendāciju īstenošanas uh, kontekstā. Ja šīs rekomendācijas netiek pildītas, tad ir jāpaskaidro, kādēļ ne, tās netiek pildītas. Šīs rekomendācijas nav tikai uh, informācija, bet tās ir jāpilda. Š, un uh, vairums šo padomu tiek uztverts kā neatkarīgas institūcijas, un tās tiek uzklausītas un tas ir iedvesmojis šis process izveidot Eiropas fiskālo padomi, kas ir neatkarīgs veidojums un raugās uz noteikumu un fiskālās nostājas īstenošanu Eiropas Savienībā. Tagad īsumā par to, kas gaidāms nākotnē. Komisijai ir jāsniedz ziņojums par 22 pušu saistībām, iekļaut līdzsvarot budžeta noteikumu nacionālajā likumdošanā. Un mums ir e, e, e, jāveic objektīvs izvērtējums. Komisija šo darbu praktiski ir pabeigusi un tuvāko nedēļu laikā publicēs rezultātus. Ziņojums tā galvenā smērķis ir izvērtēt, kā fiskālā kompakta noteikumi ir iekļaut nacionālajās normās Tāpat uh, ceram, ka šis uh, ziņojums būs par pamatu uh, turpmākām kopīgām pārdomām, kā stiprināt uh, fiskālo satvaru un kā uh, izpildīt starp valdību līgumā ierakstītos mērķus. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! To Vice President Dombrovskis, I also understand you. Paldies, Dombrovska kungam! saprotat, ka jums jādodas acīm redzot ir prom, jums ir svarīgs trialogs gaidāms. Tālāk došu vārdu Jose Luizam Eskrivīcija. Viņš ir no Fiskālo institūciju tīkla. Priekšsēdētāji, godātie Eiropas un Nacionālo parlamentu deputāti, liels paldies par uzaicinājumu būt šeit. Esmu pagodināts ka lūdzu neatkarīgu fiskālo institūciju tīkla pārstāvi esat uzaicinājuši pilīties šajā parlamenta konferencē par fiskālo kompaktu kā daļu no Nacionālās ekonomikas politikas izstrādes. Faktiski IFIS, e jeb mūsu organizācija lielākoties, faktiski mm, fiskālā kompakta rezultāts. Un savā neilgajā pastāvēšanas laikā mēs esam savākuši pieredzi uh, darbojoties eh, tajā ietvarā, ko radīs fiskālais kompakts. Šīs pieredzes rezultātā gribētu jums izklāstīt divas eh, šķautnes šajā fiskālā kompaktā, ko mēs tīklā uzskatām par īpaši vērtīgām. Pirmām kārtām lielākā, lielākā mēra uzmanība, kas tiek pievērsta preventīva, jeb, jeb profilaktiskajai fiskālās uzraudzības lomai un attiecīgi uzraudzīšanu, ko izseno nacionālajie īfis saskaņā ar kopējiem princip, aktiem, un otrām kārtām kapacitāti pielāgot ES eh, noteikumus nacionālām īpatnībām. Dalībvalstis var pielāgot šo eh, fiskālo kompaktu savām ekonomiskajām un institucionālām vajadzībām, pieturoties vispārīgajām pamatnostādnēm ES tiesībās vienlaikus uh, tāpat laikā respektējot Nacionālo parna, parlamentu prerogatīvas. Kā jūs labi zinat, fiskālais kompakts paredz kop, apkopot virkni dažādu elementu, bet šodien pievērsīšos institucionālajiem kontekstam kur ietveros tiek pieņemti budžeta lēmumi un atbildību uzņems nacionālā līmenī par fiskālām saistībām. Pārāk bieži fiskālās debats Eiropas Savienībā aprobežojas tikai vienīgi ar fiskālu skaitļu apsvēršanu. Reizēm vienkārši par kaut kādiem nelieliem decimālu skaitļu novirzēm no mērķiem. Jeb arī, tiek šādā, jeb arī tikai tiek interpretēti ekofinu pieņemtie lēmumi par kādu konkrētu dalībvalstu. Mēs tīklā uzskatām, ka tāda tālāka vidēja termiņa orientācija ir ārkārtīgi vajadzīga un šis fokus kas būtu jāmaina, pievēršoties vairāk nacionālo fiskālo ietvaru spēcināšanai un uzņem, atbildības uzņemšanās procesam nacionālā līmenī modelis, kura pamatā ir strikta ēs noteikumi un cieša ēs uzraudzība atbilstīgi šiem notaukumiem, ir sev pierādījis kā neadekvāts un nepietiekams un nespēja profilaktiski iedarboties fiskālu krīžu gadījumā, nedz arī spēja veicināt atbilstīgu veselīgu valsts finanšu situāciju. Spēcīgas nacionālās institūcijas savukārt no otras puses ir pilnīgs priekšnoteikums efektīvai fiskālai politikai. Pirmām kārtām tāpēc, ka nacionālās institūcijas un parlamenti spēj spēlēt savas attiecīgās lomas budžeta pieņemšanas procesā noteikumu un uzraudzību no Eiropas Savienības puses vairs nav tik svarīgi, un fiskālie lēmumi vairs netiek skatīti kā tādi, kas tiek uzspiesti no centra. Otrām kārtām Šādi dziļāk iesaistoties sadarbībā ar nacionālajām institūcijām budžeta veidošanas procesā, fiskālā politika var izvērst savu aptvērumu rīcības un mērķa jomā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai valsts finansējuma efektivitāte un kvalitāte arī būtu elements, kas iekļauts darba kārtībā, ņemot vērā izaicinājumus, ko rada, piemēram, demografiskā novecošana un lēnā ražošanas izaugsme. Primārie valdības izdevumi lielākoties veido aptuveni 45% no ES IKP. Līdz ar to efektivitātes ieguvumi, kas izrietētu no šāda veida izdevumiem, varētu ļoti spēcīgi un pozitīvi ietekmēt ekonomikas uh, darbību un labklājību. Visu minēto iemeslu dēļ Nacionālo parlamentu iesaistīšanās, Nacionālo īfis izmantošanu un visu ekonomisko spēlētāju iesaistīšanu katrā dalībvalstī ir svarīga, lai varētu īstenot uz stabilitāti orientētu fiskālo politiku, kam līdzināk uz efektivitāti orientēti valdības izdevumi. Tādējādi fiskālā un budžetāra politika varētu pilnībā izmantot savas funkcijas, pārdalot ieņēmumus un pārvaldot biznesa ciklu precikliskā veidā. Šai fonā no tīkla skatu puses raugoties, fiskālais kompakts ir bijis pozitīvs solis uz priekšu. Tas ir panācis progresu pārvaldības eh, modelī fiskālajā politikā, izlēmīgi virzot uz priekšu nacionālās atbildības uzņemšanos par fiskālo disciplīnu, tostarp piešķirot uzdevums nacionālajiem IFIS um, eh, uzraudzīt uh, profilaktiskās posmā transponēšanu dalībvalstu līmenī, nacionālā līmenī un pārliecināties, ka tiek objektīvi un piesardzīgi veiktas makro un fiskālās projekcijas. Kopš tā brīža IFIS skaits ir Eiropas Savienība audzis ļoti strauji, un šobrīd gandrīz visas Eiropas Savienības valsts, izņemot Poliju un Čehiju, ir tādas, kurās atrodas šāda veida institūcija un ir daļa no mūsu tīkla. Uh, Daudzās valstīs tās ir pavisam jaunas iestādes, kas faktiski radītas no nulles. Mēs līdz ar to, protams, vēl tikai mācāmies šī procesa gaitā, aktīvi darbojamies praktisku problēmu risināšanā, lai kļūtu par patiešām efektīvām iestādēm. Pārliecinamies, lai būtu nodrošināta piekļuva informācijai, lai būtu atbilstīgi cilvēku resursi un finanšu resursi, atbilstīgi uzdevumiem, lai no, patiešām funkcionāli tiek nodrošināta objektivitāte Un, lai tiek nodrošināta atbilstība vai izskaidrojuma principu ievērošana, ir jautājumi, pie kā mēs strādājam IFIS tīklā joprojām. Bet iestādes un noteikumi ir tikai daļa no visa kopējā stāsta. Veselīga valsts finanses situācija arī ir visaptvarošs fiskālais ietvers nacionālā līmenī, kurā ietvers iekļaujas adekvāta budžeta informācija, atbilstīgas budžeta procedūras un prakse un vairāk uz vidēju termiņu orientēta pieeja kuras pamatā ir eh, skaidri vai atbilstīgas, eh, atbilstīgas sistēmas, sasaites starp dažādiem administrācijas līmeņiem. Progress šajos jomā ir bijis nevienlīdzīgs dažādās valstīs un atkarībā no temata. Vairāk uzmanības jāpievērš īstenošanai nacionālajā līmenī. Tīpaši tīkls vēlas uzsvērt to, cik svarīgi ir vidēji termiņu budžeta ietvari. Fiskālais kompakts līdz ar to ir solis pareizajā virzienā, ceļā uz spēcīgākām nacionālajām fiskālajām iestādēm un nacionālās atbildības uzņemšanos. Atbilstīgi funkcionējoši īfisi tīpaši var kļūt par ļoti pozitīviem un liederīgiem instrumentiem fiskālās ilgspējības nodrošināšanā. Jāizdara tālāk centieni, Um, un vēl intensīvāk jāizdara šie centieni, lai šo pieeju tā arī turpinātu. Mēs mudinām komisiju uzmanīgi skat, raudzīties līdz fiskālā kompakta transponēšanas procesam. Tostarp vērot arī īstenošanu nacionālajos tiesību aktos, pamatojoties ar IFIS nacionālajiem principiem. Šis uzraudzības vingrinājums nedrīkst būt tikai tāds de jure variants, bet tam jānes līdzi ir arī de facto rezultāti ikdienas dzīvē. Un IFIS E, ir tās, kam ir līdzekļi un organizatīvā kapacitāte, lai pilnībā šo objektivitāti īstenot un attiecīgi izpildītu fiskālā kompakta funkcijas, tā kā tas nodrošināts nacionālajos tiesību aktos. Dalībvalstīm no savas puses jābūt gatavām un e, ar vēlmi uh, Ehm, šīm iestādēm piešķirt kapacitāti un ļaut tām attiecīgi un bez, neproblemātiski darboties. Un visbeidzot pāris vārdos par fiskālajiem noteikumiem, kas šobrīd noteikti Eiropas Savienības līmenī. Jāatzīstas, ka praktiskā noteikuma uzraudzīšana, tā kā tas paredzēts fiskālajā kompaktā, joprojām ir visai sarežģīts uzdevums taisnība, ka katrai valstī ir piedāvāts zināms elastības apjoms, lai pielāgot šos profilaktiskos noteikumus, tā sauktais korekcijas mehānisms, tā lai tas atbilstu nacionālajām īpatnībām. Tā pilnīgi noteikti ir atzi atzinīgi vērtējama pieeja bet, bet paši fiskālā komptaka pamakti joprojām ir pārāk sarežģīti, neskatoties joprojām īstenotajiem centieniem fiskālos noteikumus vienkāršot, tie joprojām ir pārāk sarežģīti un analītiski instrumenti, procedūras un interpretēšanas vienošanās. Tādas koncepcijas kā MTO, ilgspējības riski, ražošanas plaisa, nozīmīga novirze un tam līdzīgi ir tikai daži piemēri, un tos nevar sabiedrība vienkārši saprast. Tie ir pat jautājumi, ko eksperti nespēja iespēja viennozīmīgi mm, izskaidrot un piemērot. Nu, un, protams, ka IFIS šai gadījumā ir atbilstīgi pozicionēts, lai uzraudzītu šos noteikumus, un mēs uzskatām, ka varam padarīt tos pieejamākus. Un tomēr tīkls uzskata, ka gan atbildība par fiskālajiem noteikumiem, gan arī ES fiskālā ietvara efektivitāte – tikai un vienīgi kļūtu labāka, ja tālāk vienkāršošana tiktu īstenota. Soļi tiek spērti šajā virzienā, bet mūsuprāt joprojām vēl ir liels uzlabojumu potenciāls. Šai saistībā tīkls atzinīgi vērtē faktu, ka viens no No uzdevumiem, kas iekļauts jaunā fiskālās padomes e, pilnvarās ES līmenī, tātad e, Eiropas fiskālās valdes līmenī, ir iespēja nākt klajā ar izvērtējumu un ieteikumiem par ES fiskālā ietvaru darbību. E, pieredze, ko mēs kā EFIS esam savākoši noteikumu uzraudzībā, varētu būt ļoti liederīga, lai palīdzētu norādīt uz galvenajiem trūkumiem ES fiskālajā ietverā tās pašreizējā formā un lai identificētu potenciālus uzlabojumus ko varētu veikt. Mēs esam gatavi un ar lielu prieku dosim savu ieguldījumu darbā, kas jāveic, lai neatkarīgi izvērtējot Eiropas, eh, ne, veiktu neatkarīgi vērtējumu Eiropas fiskālās valdes ietvaros. Noslēgumā gribu vēlreiz uzsvērt, ka esam gatavi kā tīkls sadarboties ar visām ES iestādēm un tāpat arī ar nacionālajiem parlamentiem. Uzklausīšanas nacionālajos parlamentos būtībā ir daļa no mūsu regulārās darbības nacionālo IFIS līmenī Un tas nav tikai tāpēc, ka lielākoties atskaitīšanās parlamentā ir paredzēta mūsu mandātos, bet tas ir arī tāpēc, ka šī atskaitīšanās iespēja gal galā ir IFI stratēģijas pašos pamatos. Tieši tā mēs varam kļūt par efektīvu un liederīgu institūciju sabiedrībai kopumā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad dodu vārdu Polo Galtieri par Paliltī kungam vārdu, kas ir budžeta komitejas Itālijas senātā eh, prieksēdētājs. Paldies! Savā prezentācijā vēlētos pieskarties eh, trīs būtiskām tēmām. Pirmais eh, - kad un kāpēc Itālija uzsāk fiskālo kompaktu. Otrs - mūsu pieredze fiskālā kompakta īstenošanā un plašāk stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošanā. Uh, Un treškārt ieteikumi, kā tad īstenot fiskālā kompakta noteikumus eh, dzīvē un iepazīstināšu ar mūsu pieredzi Itālijā. Itālija ir pieņēmusi jaunus budžeta noteikumus eh, fiskālā kompakta ietvaros 2012. gada aprīlī ar konstitucionālām pamaiņām. Uh, Saskaņā ar šiem jaunajiem noteikumiem eh, struktūrālajam budžetam ir jābūt eh, līdzsvarā vai ar plusiem. Un ja struktūrālais parāds pārsniedz Eiropas Savienības noteiktos eh, skaitļus, tad mums ir jāsamazina budžeta pārkāpums saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Mums uh, ir izveidota neatkarīga fiskālās uzraudzības iestāde, kuras galvenais uzdevums un vienīgais uzdevums eh, ir sekot, lai procedūra, lai fiskālā kompakta procedūra tiktu izpildīta un lai budžets būtu ietvaros. Saskaņā ar Eiropas Savienības likumu ir divi izņēmumi. Pirmais uh, būtiskas eh, ekonomiskās lejupslīdes apstākļos Eirozonā vai Eiropas Savienībā, un otrais ārkārtas gadījumos, tādos gadījumos, kas nav un nepakļaujas valdības kon um, kontrolai un ko var ietekmēt vai nu dabas vai finanšu katastrofas. Bet uh, ārkārtīgi strikta uh, procedūra tika ieviesta, lai Itālijas valdība nevarētu piesaukt šīs izņēmuma klauzulas un tomēr izpildītu budžeta prasības. Un, eh, lai pieņemtu budžetu, tad abās parlamenta palātās ir jāpieņem vienāds lēmums. Tagad runāšu par fiskālā kompakta īstenošanas pieredzi. Kopš 12. gada Itālija ir būtiski izmainījusi savu rīcību būtiski divos līmeņos. Vispirms mēs uzsākām radikālu reformu procesu, ķērāmies klāt pensiju sistēmai, kuru e, komisija bija novērtējusi kā visilgtspējīgāko starp dalību valstīm. Otrs, e, mēs uh, būtiski paregulējām publiskās izmaksas. Eh, proti šogad mēs domājam, patiesībā 16. gadā, ka, kad eh, mūsu ekonomiskā lejupslīde būs 4%, iepriekšējos gados tā ir bijusi augstāka. Un šī programma ir domāta, lai budžeta deficīts joprojām samazinātos un domājam, ka trīs gadu laikā mums izdosies panākt vidustermiņa mērķi budžetu līdzsvarā. Tātad no vienas puses reformas, no otras puses atbildīga un atbilstīga fiskālā politika tiešām dod rezultātus. To rāda gan nodarbinātības pieaugums, gan arī ekonomiskā izaugsme tīri statistiski. Tagad par fiskālā kompakta īstenošanu. Itālija, kā daudz citas Eiropas Savienības darību valstis, bieži vien ir atlikusi budžeta, budžeta līdzvarošanas pasākumus, un, piemēram, no lielajām valstīm tikai Vācija fiskālo kompaktu ir piemērojusi pilnībā. Pavisam nesen uh, Itālija izmantoja fiskālā kompakta elastību, eh, apgalvojot, ka fiskālās, ref, kā eh, struktūrālās reformas notiek ar publisku naudu, un Itālija ir eh, piesaukusi gan imigrācijas grīzi, gan arī vairākas konsekutīvas zemestrīces bet eh, mēs izpratām, ka elastība ir domāta kā pamudinājums jaunām investīcijām. Līdz ar to tas, ka Itālija interpretēja elastību kā iespēju izvairīties no fiskālās disciplīnas, mums bija nepieņēmami. Protams, eh, gan mūsu gūtā pieredze, gan citu valstu pieredze ļauj paraudzīties uz fiskālo kompaktu no dažādiem rakursiem, arī no kopienas rakursa. Bez šaubām fiskālā kompakta izsau, ieviešana ir uzlabojusi fiskālo vidi Vide šobrīd ir daudz veselīgāka nekā tā bija pagātnē, bet eh, tūlīt vēlētos pateikt, ka pirms mēs diskutējam fiskālo kompaktu Eiropas likuma aspektā, tad ir nepieciešama tā pārskatīšana. Piedāvāšu vairākas idejas, ko tad darīt. Vispirms metodoloģija un aprēķini saskaņā ar kuriem tiek aprēķināta nacionālās ekonomikas rezultāti. Šai metodoloģijai ir jātiek pārskatītai, jo kalkulācijas šobrīd ir ļoti aptuvenas. Kā mēs zinām, struktūrālais līdzsvars jau pats par sevi ir ļoti nekonkrēta joma un eh, kā fiskālo konsolidāciju, konsolidāciju īstenot, tad eh, var izrādīties, ka kaut ko neņemot vērā, mēs neiegūstam, rezul, mēs neiegūstam konkrētu rezultātu. Un otrs ir būtiski uzsvērt, ka ir ļoti daudz dažādas metodas, saskaņā ar kurām var aprēķināt vēlamo. Līdz ar to eh, viens būtisks aspekts, kas ir jāņem vērā, ir izdevumu aspekts, izdevumu noteikums. Eh, šo normu ir vieglāk sas, saprast. Un eh, izdevumu joma ir tiešā valdības eh, pakļautībā. Eh, nākamais eh, laika termiņi, kā arī struktūrālais deficīts. Domāju, ka ir jābūt ilgākam laika periodam, kurā tas tiek skatīts kā divi gadi. Vismaz trīs, pat četru gadu periodu vajadzētu izmantot tā vietā, lai mums, mums ir nepieciešams laiks. Trešais. Fiskālā kompakta ierobežojumi vai plašāk stabilitātes pakta ierobežojumi ir pārāk strikti. Un eh, fiskālā nostāja Eirozonā no tā cieš. Piemēram, Vakar tas jau atkārtojās. Mums ir nepieciešama pozitīva fiskālā nostāja Eiropas līmenī. Mums uh, nacionālā līmenī ir nepieciešama pietiekama elastība, lai sasniegtu šo fiskālās nostājas līmeni. Tāpēc uh, varbūt, ka būtu iespējams pārskatīt šos ļoti striktos fiskālā kompakta ierobežojumus un iespējams būtu jāizstrādā e, cita politika, protams, ievērojot normatīvus. Es domāju, ka fiskālās politikas efektivitāti ir iespējams panākt, neliekot uz spēles e, stabilitātes paktā ierakstītos noteikumus. Un, visbiež, un visbeidzot, e, vajadzētu palielināt eh, iespēju dalību valstīm plašāk piedalīties eh, dažādos Eiropas eh, finanšu projektos. Fiskālajai atbildībai ir jābūt tik vienā finansējuma posmā, jo, piemēram, struktūrālo fondu izmantošana nāk par labu visiem. Un visbeidzot, tas, vai dalību valstis pieņem supranacionālu noteikumu, nevienmēr ir pašsaprotams. Un eh, noslēgumā. Diemžēl man nav vairāk laika pieskarties tehniskām detaļām, vēlējos tikai noslēgumā pateikt sekojošo. Tas, lai sabiedrībai būtu eh, labāk pieņemama Eiropas eh, noteikumu kopumu sistēma, mums ir jārada jaunas darba vietas īpaši jauniešiem. Ekonomiskā savienība ir daudzslāņains projekts, tāpēc eh, fiskālā kompakta nākotne un iekļaušana savienības likumos – Tā ir jānotiek eh, roku rokā ar labāku ekonomisko pārvaldību un eh, sociālu ilgtspējību. Ilgtspējīga darba vietu radīšana ir visefektīvākais veids, eh, kā mēs varam noturēt interesi. Un tas ir arī vislabākais veids, kā Eiropas iedzīvotājiem parādīt, ka Eiropa ir risinājuma piedāvātāja un nevis problēmas sakne. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tagad vārds Norbertam Brakmanam no Vācijas Bundestāga uh, budžeta komitejas. Uh, Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, paliotī kungs jau teica, ka Vācija atrodas īpašā situācijā, jo jau trīs gadus ir uh, sasniegts budžeta līdzsvars, netiek taisīti jauni parādi, un arī uh, šogad tas turpinās. Tas pierāda, ka uh, tas ir iespējams, bet ne visur tas tā ir. Un tādēļ es gribētu izteikt um, komentārus domājot par nākotni. Mūsu stiprums, Eiropas eh, stiprums eh, un izaicinājumi, kas stāv eh, mums priekšā un iespēja tos pārvarēt, ir saistīti ar mūsu daudzveidību. E ekonomiskā kultūra ziņā, un tieši tas, ka ir atšķirīga vēsture, kultūra, ekonomika. Tādēļ mēs veicinām Eiropas integrāciju la, visu interesēs. Ir uh, uh jauns uzdevum, uh, uzdevums un izaicinājums mācīties no daudzveidības un uh, panākt vienošanās un uh, mērķi uh, fiskālajā līgumā ir tieši, tiesiski saistīti krīze, uh, mums uh, izdevās uh, padziļināt uh, Eiropas integrāciju. Mēs Eiropu nostiprinājām arī institucionāli, un tas mūsu ekonomikas un finanšu stabilitāti arī stiprināja. Bet ar to vēl viss nav padarīts. Mums ir jāturpina strādāt, ja vēlamies sasniegt mērķi, izveidot konkurēt spējīgu starptautiskā mērogā valūtas savienību, nodrošinot tiesiskumu, labklājību un izvirzītie mērķi nav sasniedzami, ja nespērsim pirmo soļu soli, proti jau pieņemto noteikumu ievērošana, veicot struktūra reformas un konsolidāciju dalību valstīs, ko uh, pastāvīgi uzraudzītu komisija un padome. Mūsu uh, galvenā valūta, svarāk, svarīgākā valūta ir uzticība. Mūsu uh, valūta ir tik vērta, cik tā ir prasi, pelnījusi uzticību. Un mums ir jāiedibina šī uzticība ne tikai jā, finanšu tirgos, bet arī patērētojos uzņēmējos un arī valdībās. Jeb kur iespējas vai ja rodas iespējas, ka netiek uh, pildīti līgumi un saistības, tas apdraud mūsu uh, savienību, eh, valodas savienību un eh, mūsu ekonomiku. Un tas var novest pie krīzes, ja tiek novaināti fiskālie vai budžeta noteikumi vai tiek mīkstināta eh, fiskālā politikā Eiropā, tad tas liek apšaubīt mūsu apņēmību īstenot līgumus, un tas attiec uz komisiju un dalību valstīm ir jāpilda noteikumi pēc to burta un gara, un ja turpmāk tiks arī brīvi Uh, interpretēti noteikumi, tad uh, ekonomikas un monetārā savienība var eh, sairt. Un, un tas arī eh, nozīmētu, ka eh, šāda Eiropa, kā mēs to pazīstam, varētu vairs nepastāvēt, jo tad uh, pilsoņi šaubītos, uh, vai mēs spējam koordinēt politiku, vai mēs uh, ievērojam pašu pieņemtos noteikumus, un tas viss noved pie nacionālā egoisma, pie populistu un antieiropeisko partiju eh, nostiprināšanās. Eh, eh, piecu priekšsēdētāju ziņojums ierosina padziļināt ekonomikas monetāro savienību, tas balstās uz padziļinātu uh, analīzi un uh, aicinu komisiju pie, īstenot fiskālo kompaktu un uh, lai uh, turpinātu šo darbu, ir jāanalizē uh, politiskās problēmas, un komisijai ir jāsagatavo ziņojums par šiem jautājumiem. Būtu um, š, jāatsakās no ieteikumiem padziļināt uh, ekonomisko monētu savienību vai mīkstināt uh, noteikumus, bet vajadzētu komisijai to sagatavot kā līguma sargātājai, nevis kā politiskai komisijai. Komisijai būtu jādarbojas kā šķīrēji tiesnesim futbolā, kas eh, raugās uz to, lai noteikumi tiktu īstenoti, nevis tā kā tas tagad tiek darīts, ka vārti tiek eh, pārvietoti, eh, lai atrastos izdevīgā vietā ir nepieciešamas stabilas publiskās finanses un pat ja komisijā ir mērķa konflikts uzraugot fiskālo paktu un tāpat laikā interpretējot politiski noteikumus, to var tikai atrisināt, ja neatkarīga iestāde pārņemtu šo uzraudzības uzdevumu, tā kā, teiksim, eh, tas tad komisijai eh, būtu šīs eh, pilnvaras atņemtas. Mēs nedrīkstam arī uh, Eh, zaudēt laiku, jo visās dalība eh, valstīs ir augsts eh, virs 94% no IKP un ir ļoti ierobežota finanses politiskās manevrēšanas iespējas. Un šobrīd ir situācija ilgtspējīgāka tādēļ, ka ir zems procentu likmju līmenis. Kopš 2008. gada ir zemas nodokļu likmes, un tādēļ ir ietaupījums praktiski viens kas miljons eiro, bet ilgtermiņā jau vairs daudz laika nav Un šāda naudas politika ilgtermiņā nav risinājums. Ir jācīnās pret struktūru problēmām un nestabilitāti, jo gluži pretēji problēma tiek uzkurināta un uh, būtībā uh, ūdens dzēšot ugunsgrēku ir nodarījis lielāku kaitējumu nekā pati uguns ja nevēlas uh, pildīt uh, noteikumus, tad uh, tiek uz spēles likta mūsu un Eiropas institūciju uzticamība. Paldies. Thank you. Lielas paldies. Nu, lūk, uzklausījām dažādus viedokļus. Tas, protams, ir vienkārši lieliski. Lielisks sākums šīm debatēm, kas, es ceru, būs visai dzīvīgas. Jā, nu vienā lietā gan bija vienprātība. Neviens neteica, ka noteikumi būtu jāpārkāpj. Visi tikai runāja par to, ka noteikumi būtu jāuzlabo. Un, nu, protams, ka tas var notikt tikai pamatojoties uz pieredzi. Un tieši tāpēc arī šīs debats mums paredzētas. Pirmais runātājs Jānis Vulcāns, budžeta un finanšu komitejas priekšādātājs no Latvijas saimas Zaļo partiju. Divas minūtes. Uh, thank you, Honorable Chair. My intervention being Latvian. Paldies, runāšu latviski. Runājot par fiskālā kompaktu un ar to saistīto regulējumu ieviešanu Latvijā, vēlos atzīmēt, ka e, fiskālā līguma regulējums e, manā valstī tika ieviests ar diviem normatīviem aktiem. Ar e, paša fiskālā līguma ratifikāciju parlamentā, kas tika veikta 2012. gada jūnijā, un ar īpašu fiskālās disciplīnas likumu, kas stājās spēkā 2014. gada sākumā. Šis fiskālās disciplīnas likums nosaka fiskālās politikas principus, tās plānošanas un instru īstenošanas instrumentus, fiskālās disciplīnas ievērošanas uzraudzību, kā arī paredz fiskālos nosacījumus, kas ievērojami vidēji termiņu budžeta ietvaru likumu un gadskārtējā valsts budžeta likuma un to grozījumu sagatavošanā un izpildē. Ņemot vērā, ka ievērojot ekonomiskās un finanšu krīzes mācības, un sadarbojoties ar Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas ekspertiem, fiskālās disciplīnas sākotnējais variants Latvijā tika gatavots un virzīts apstiprināšanai parlamentā vēl pirms 2012. gada jūnija, kad Latvija ratificēja fiskālo līgumu, Tad šī likuma pieņemšanas gaitā nācās veikt virkni pilnveidojumu, lai tas iespējami pilnīgi atbilstu fiskālā līguma nosacījumiem, par kur, kuriem šodien savā runā jau runāja Valdes Dombrovska kungs. Atbilstoši eh, šim Latvijas fiskālās disciplīnas likumam, fiskālās disciplīnas uzraudzību Latvijā īsteno parlamenta apstiprināta neatkarīga fiskālās disciplīnas padome, kurai pagājušā gada beigās jau tika veikta pirmā daļējā sastāva pārapstiprināšana. Arī pēc likuma ieviešanas Latvijā ir turpinājies darbs sadarbībā ar Eiropas komisiju attiecībā uz atsevišķu fiskālā kompakta normu ieviešanu, precizēšanu vai interpretēšanu nacionālajā likumdošanā. Piemēram, tas, ko mums ir nācies precizēt, ir jautājums par fiskālās disciplīnas likuma spēku, lai tā normas būtu obligāti izpildāmas budžeta gatavošanas procesā, kur nozīmīga loma ir arī fiskālās disciplīnas padomas sniegtējiem atzinumam. Latvijas situācijā ir, situācija ir arī tāda, ka mūsu fiskālās disciplīnas likums nosaka stingrākas prasības attiecībā uz pieļaujamo budžeta deficītu nekā fiskālais līgums. Līdz ar to ir bijusi diskusija ar Eiropas komisiju par to, vai tas nevarētu radīt papildus problēmas situācijās, kad neparedzēta apstākļu dēļ būtu jāmeklē fiskālās politikas risinājumi ar lielāku budžeta deficītu. Latvijas pusē ir bijusi diskusija ar Eiropas komisiju par principu izpildu vai paskaidro comply or explain. Ievērošana šajā, uh, taču šīs, šīs uh, I'm sorry, tas tika kritizēts parakstot saprašanās memorandu. Līdz ar to uh, Latvija ir izpildījusi visu to, ko viņa Eiropas komisija ir prasījusi, un mēs ceram, ka Valdam Brauska pieminētajā ziņojumā pret Latvijas fiskālās disciplīnas Thank. politikas ievērošana nebūs. Thank you. Paldies. Thank you. Kristos Staikūras, Kristos Taikuras no Grieķijas parlamenta ETP grupa. Paldies! Šodien Eiropa pārdzīvo grūtu posmu uh, un saskars ar daudziem un dažādiem izaicinājumiem. Ekonomikas jomā Eiropai ir jātiek galā ar šiem izaicinājumiem. No vienas puses veicinot budžeta uh, uh, disciplīnu, sociālo kohēziju un uh, veicinot ekonomikas izaugsmi. Tas ir jādara uh, sakārtojot finanses, īstenojot disciplīnu budžeta jomā un veicot uh, pārveidojumus. Pat ja pilsoņiem nevienmēr tas ir pieņemams adaptējot budžeta politiku, ir jāņem tomēr vērā ekonomiskais cikls saskaņā ar uh, budžeta kompaktu. Ir jāliek akcents uz valsts uh, bilanci, proti ciklisko uh, bilanci ņemot uh, vērā katras valsts apstākļus. Grieķijai saskaņā ar šiem kritērijiem ir vislielākais budžeta pārpalikums Eiropā. Tas jānorāda. Un uh, pie, ir jāpieņem uh, reāli budžeta mērķi, bet tas ir radījis pārāk lielu slogu uh, uz maistaimniecībām un ir jāizvērtē, kādi ir bijuši izdevumi. Tāpat ir jāīsteno sociālā koherence, konverģence, bet ir arī jāpanāk, lai katra valdība uzņemto šos mērķus un lai uh, publisk, ar publisko finansējumu mēs to atbalstītu. Uh, Eiropu veidojot, ir jādomā par pilsoņu interesēm, jābūt līdzsvarotiem un solidāriem. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Jānis Krainers no Austrijas parlamenta sociālistu un demokrātu grupas. Jā, godātie kolēģi, tā Jānīt kungs teica, uh, kaut ko ļoti būtisku. ASV bezdarbs uz pusi zemāks nekā Eiropas Savienībā un izaugsmas rādītāji ir daudz labāk nekā Eiropas Savienībā. Nu, tad palūkosimies, ko tad Eiropas, uh, eh, ASV dara citādi nekā Eiropas Savienība. Krīzes uh, kulminācijā viņi atzina, mēs nerūpējamies par deficītu, mūsu svarīgākais mērķis ir nodarbinātība un izaugsme. Un Eiropas Savienība darīja pretējo. Mums nerūp bezdarbs, mums nerūp izaugsme, mēs rūpējamies vienīgi par uh, par deficītu, un rezultāts ir tāds, ka mm, bezdarbs divreiz augstāks nekā ASV slikts, mm, izaugsmas rādītāji ir augsts jauniešu bezdarbs, ir reģioni, kur tas pārsniedz 50%, un tas ir desmit, praktiski desmit gadus pēc krīzes. Tas nozīmē, ka pēdējo desmit gadu laikā jauniešu bezdarbs ir kļuvis nepanesami augsts un starptautiskās organizācijas e, SVF, e, SAO, citi, kuri nu, nav komunistiski veidojumi, atzīst, ka viņu pašu izstrādāt ekonomikas modeļi ir bijuši nepareizi un ka e, nu, it, kā, it kā būtu bijuši jāveic taut, taupības pasākumi, bet modeļi bijuši nepareizi iznācis tā kā citādāk nekā bija uh, iecerēts. Nu, Eiropas komisija sāka mūsu modeļi ir pareizi, laikam realitāte ir nepareizi. Nu, ir pienācis laiks beidzot atmosties. Es, protams, neiestājos par pārmērīgiem deficītiem, bet es iestājos pirmkārt pret pārliecīgu augstu bezdarbu. Un uh, problēma ir, uh, par, kas jārisina, ir nevis deficīts, bet bezdarbs Nu, atgriežamies mājās, sakām, viss ir kārtībā, visu darām pareizi, nu, varbūt kaut kas jāpiekoriģē drusciņ, drusciņ. Bet tad man uh, vēl uh, cilvēki mājās jautās, vai tad tu esi dumšs? Taču nekas nav kārtībā, ir tāds bezdarbs, tādas algas, ar ko nevar izdzīvot. Kolēģis nu pat teica, uh, ka nabadzība plešas plašumā. Nu, vai tad tas viss ir kārtībā, ko mēs darām? Mēs ejam nepareizā virzienā. Ir jāpārdomā tas, ko esam darījuši pēdējo gadu laikā, un pienācis laiks pārmaiņām un pārorientācijai mūsu politikā. Es nesaku, ka deficīts un uh, parādi nav būtiski, bet galvenais akcents jāliek uz nodarbinātību un izaugsmi. Alfred Sant, Europe... Alfred Sants no Eiropas parlamenta, eh, sociālistu demokrātu grupa no Maltas. Nu, eh, pirms tiek eh, iekļauts šis fiskālais kompakts līgumos, mums sev ir jāuzdod grūts jautājums. Uh, vai um, mums ir jāorganizē diskusija par reāliem uh, rezultātiem, ko devis šis fiskālais kompakts, vai šie noteikumi pašreizējā formā vēl ir aktuāli. Starp valdību nolīgums tika parakstīts citā ekonomiskā politiskā kontekstā, sabiedrība netika iesaistīta, un šie uh, pasākumi joprojām turpinās. Nu, uh, komisijas ekonomiskā prognoze, kas tika publicēts rudenī, joprojām uh, ir augsts bezdarbs, uh, zems izaugsmes temps. Un uh, nevar pārkāpt šos noteikumus līdz tam brīdim, kad tie vairs nebūs izdevīgi arī pie varas esošajiem. Finanšu kompakta dēļ uh, būtībā galvenais izaicinājums tagad ir populisms, ko izraisīs taupības politika. Mērķis, es domāju, ka mums eh, būtu eh, jāizvērtē eh, šis kompakts un vajadzētu visiem vēlētiem daudz pārstāvjiem izvēlētēt, kāds ir reālais rezultāts bijis šim kompaktam un tā noteikumiem. Un ir uh, jāpārskata arī struktūra reformu noteiktie termiņi, kas pārāk īsi šobrīd ir noteikti. Tāpat ir jāņem vērā arī citi kriteriji saistībā ar Eiropu 2020, jādomā, kā palielināt publiskās investīcijas Eiropas Savienībā, izslēdzot šīs investīcijas no deficīta aprēķina formulas. Paldies, Marija Delmāra Angolo no ekonomikas budžeta uh, komitejas locekle Spānijas senātā Eiropas tautas partijas grupā. Gracias. Paldies. Gribu trīs lietas teikt. Tas saistīts ar Spāniju un to, ko mēs šobrīd apspriežam. Pirmām kārtām, kā jūs zinat, mēs esam uzņēmušies saistības pret Eiropu attiecībā uz nodarbinātību un stabilitāti un gribu norādīt, ka Spānija ir izdarījusi šai jomā pēdējos gados milzīgus centienus fiskālā konsolidācija veikt apjomīgā veidā. Tā veikta, lai nodrošinātu izaugsmu, esam arī apņēmušies īstenot struktūra reformas. Tā rezultātā esam guvuši soļus uz priekšu konkurētspējā. Ekonomiskā atgūšanās notiek atgūstas arī iekšējais patēriņš ir radīts arī jaunas darba vietas. Esam tiešām strādājuši vaigas viedros, lai radītu nodarbinātību, jo domājam, ka tas ir labākais veids, kā nodrošināt ekonomikas atgūšanos, kā novest to līdz cilvēkiem. Turklāt darba vietu radīšana pilnīgi noteikti ir labākais veids, kā nodrošināt sociālās tiesības iedzīvotājiem. Tas ļauj nu, panākt sociālo un teritoriālo kohēziju Tāpēc es gribu runāt par sociālo dimensiju šai fiskālajā politikā. Otrām kārtām. Spānijā ļoti liela nozīme ir arī stabilitātei. Par to šobrīd norisinās dzīvīgs dialogs. Tā, tas tiek uzsverts kā pozitīva parādība. Šīs diskusijas eh, notiek tādās pozitīvā atmosfērā. Uh, ir pabeigts pirmais budžeta cikls, kur noteikti attiecīgie stabilitātes mērķi valsts finanšu jomā. Un redzam, ka tiek panākts vienošanās un attiecīgi pasākumi arī reģionālā līmenī. Un noslēgumā Saistībā ar visiem šiem, visiem šiem uh, vienošanās tekstiem nesen Spānijā mums bija priekšādātāja konference, kur līdzdarbojās dažāda veida kopienu pārstāvi un runājām par vienu ļoti svarīgu lietu - vienošanos, kas ļautu mums raudzīties uh, nākotnes izaicinājumiem sejā. Respektīvi runājām par demografiskajām, demografiskajām pārmaiņām un izdevumiem, kas ar to saistīti. Uh, Mūsuprāt, ļoti svarīgi šo jomu iestrādāt mūsu kopējā domu gājienā. Demografiskās pārmaiņas norisinās. Paldies! Paldies, lūkšu kolēģis izteikties ļoti uzmanīgi, pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās raika. Nākamais runātājs Antonio Mizjāni no Itālijas parlamenta, Sociālistu un Demokrātu partija. Priekšādātāji pateicos. Domāju, ka būtu ļoti liederīgi. E, uzzināt, kas norisinās šobrīd ar fiskālo kompaktu, īpaši ņemot vērā, ka tas tiek iestrādāt šobrīd ES institucionālajā ietvarā. Ja skatāmies uz notikumiem pēdējo pāris gadu laikā, tad jāsaka, nu, ir tādas labas lietas, bet ir arī, nu, viena otra diezgan, diezgan viens otrs ēnains nostūrs. Mums ļoti uzmanīgi jāizturas pret fiskālo kompaktu, pirms mēs to iestrādājam kopienas tiesību aktos. Ja raugāmies uz pašreizējo fiskālo situāciju Eiropas Savienībā, tad konstatējam, ka pastāv virkne problēmu. Tās ir arī identificētas. Īpaši tas attiecas uz fiskālo politi politiku efektivitāti makroekonomisko mērķu sasniegšanā, nu, piemēram, darba vietu radīšanā un izaugsmas nodrošināšanā. Domāju, tas ir būtisks jautājums, par ko ir vērts padomāt. Un kas attiecas uz kritērijiem, kas, pa, kas ir fiskālā kompakta pamatā, tad jāsaka, tā ir zināma dogma par to, ka budžetam jābūt līdzsvarā. Tā, tas pamatojas uz vienu mainīgo rādītāju, kas nebūtu nav viegli novērtējams un dažādās vietās e, tiek aprēķināts dažādi Eiropas komisijā, starptautiskā valūtas fondā un tam līdzīgi. Kas attiecas uz struktūru līdzsvaru, uz struktūru reformām kā pamatu uh, izaugsmas nodrošināšanai. Tad jāsaka, pastāv ideja, ka visu šo reformu laikā izaugsme palielināšoties. Bet, nu, jāsaka, tas pastāv zinām asimetrija fiskālajā kompaktā. Uh, respektīvi ir šīs valstis ar ļoti lielo deficītu un parāda rādītāju, un savukārt eh, nu, līdzīga nevienlīdzība, ne, nelīdzsvarotība un tikpat bīstam nelīdzsvarotība ir valstīs, kurās ir pārpalikums. Es domāju, par šiem aspektiem vajadzētu ap padomāt, apstāties un padomāt. Deficīts un parādi krīzē bija atslēgvārdi, un tas, protams, ir svarīgi, bet izaugsme joprojām ir ļoti lēna - 20 miljonu bezdarbnieku visā Eiropā. 190 miljonu iedzīvotāju dzīvo nabadzī, ar nabadzības risku, sociāli atstumti. Un, uh, un tam, protams, visam fonā visas šīs populistiskās kustības, kas vēģi, mēģina apdraudēt Eiropas projektu pašos pamatos. Uh, Un tāpēc šīs makroekonomikas plaisas, šīs sociālās plaisas sabiedrībā ir jāskata ar objektīvu ekonomikas politiku palīdzību kopienas līmenī. Ilgtspējība ir, vērtī, ilgtspējība ir vērtība pati par sevi, bet ilgtspējīga vides un sociālā izaugsme ir tas, uz ko mums jārū, jālūkojas kopumā. Ir pagājuši pieci gadi, kopš fiskālais kompakts sāka darbību, un visi šie faktori jāņem vērā tajā brīdī, kad fas, kompakts tiks pārskatīts, lai tas būtu funkcionālāks, lai tas ļautu pieļaut ilgtspējīgu, iekļaujošu izaugsmi. Un tikai tad tas varēs tikt iekļauts uh, tiesību aktos. Paldies, tālāk Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Eiropas parlamentu nedēļas ietvaros, ja mēs uh, domājam par uh, šā budžeta uh, fiskālā kompakta iekļaušanu Eiropas Savienības līgumos, tad um, jums, kā Eiropas uh, dalībvalstu parlamentu deputātiem, ir uh, jā informēja mūs par to, vai šis kompakts uzlaboja situāciju vai ne, kāda bija tā ietekme. Un pat juridiski ir līguma ietvaros, lai iekļautu akī komunotēra uh, to, un to parlaments atgādinājis ir vairāk kārt uh, par šo iniciatīvu. Vienmēr esam norādījuši, ka iekļaušana līgumos jāveic balstoties uz, uz to, uh, ka tiek izvērtēta kompakta īstenošanas pieredze. Tas jāņem vērā. Un šobrīd mēs esam dažas nedēļas pirms tā brīža, kad komisija publicēs a, savu balto grāmatu par uh, ekonomisko monetāro savienību, nu tad mums būtu arī jārunā par izvērtējumu. Un ir ļoti būtiski, lai mēs uh, Eh, izvērtētu eh, šo jautājumu gan no juridiskā viedokļa, gan no ekonomiskās efektivitātes viedokļa. No juridiskā viedokļa neviens neapšauba to, ka šis instruments eh, nevar pastāvēt ārpus kopienas ietvaru. Pēc tā es vēl atgriezīšos. Tātad ju, no juridiskā viedokļa mums Eiropas parlamentā ir vienmēr bijis skaidrs skaidrs uzskats par to, ka kāpēc izvērtējumu tas ir e, jāiekļauj šajā kopienas ietvarā. Bet ir daudzas lietas, kas ir ierakst šajā, ierakstīts budžeta kompaktā, kas jau ir iekļautas e, sešpakā un divpakā un tātad šajā kopīgajā ietvarā. E, runājot, tātad. Tā, tā, tā, tā Es arī neesmu pārliecināta, ka visi Nacionālā parlamenta deputāti apzinās šo juridisko aspektu tā, bet runājot par situāciju Grieķijā un runājot par darba tirgus reformām un par komentāriem, kas bija izteikti Grieķijai par uh, to, ka koplīgumiem jākļūst par normu Grieķijā. Un tad, um, kad mēs šo jautājumu uzdevām, uh, priekšsēdētājs Junkers mums atbildēja. Tātad mēs viņam jautājām par pamattiesību hartu un sociālo tiesību ievērošanu un koplīgumiem, kas norādot, ka tas ir svarīgs pamatelements. Un uh, Uh, tā kā šis fiskālais kompakts nav īsti uh, kopienas ietvarā, tad uh, šīs normas it kā nebija spēkā, un tādēļ mums būtu jāizvērtē visas šīs normas un jāizdara secinājumi. Thank you. Jurgen Līdži. Paldies. Tagad uh, Alda grupas vārdā pārstāvs no Igaunijas Līdži, lūdzu. Paldies. Es uh, vēlētos izteikt komentāru sekojošam. Um, teicienam, ja e, bezdarba līmenis ir augsts, tas ir fiskālā modeļa kļūda. Manuprāt, tā ir lielākā loģiskā algoritmu kļūda e, politikā. Un e, sanāk tā, ka mēs visu sajaucam vienā putrā iemeslus, sekas un citas saiknes. Protams, kad eksistē saikne, bet ir, tā ir otrāda. Uh, Augstais bezdarbs Eiropā tiešā veidā ir to politiku rezultāts, kuru lēmumi tika pieņemti daudzus gadus iepriekš un nevis krīzes vai krīzes pārvaldības rezultātā. Un, protams, valsts jau nav visspēcīga, un tomēr ekonomiskā politikā pieļautās kļūdas gadu desmitiem uh, Šobrīd eh, es domāju, ir jāsaprot, ka visiem ir jāstrādā, jāpalielina Eiropas konkurētspēja un jāpiesaista investīcijas. Tikai tā mēs varam noturēt un radīt darba vietas. Nekad nevar būt eh, publisko investīciju par daudz ekonomikā, Un izrādās, ka, ja ir pārāk daudz publisko investīciju, tad tas arī nav īpaši labi. Struktūra politika Eiropā buksē. Un eh, tik maz publisko izdevumu, kā šobrīd nav bijis nekad, patiesībā sanāk, ka tas, uz ko mēs tiecamies, patiesībā mēs strādājam pret to. Protams, fiskālais kompakts ir pilnībā jāīsteno un pretestība tam nedrīkst būt. Tikai tad mēs varēsim izķepuroties no Eiropas šobrīd pārņēmušajām problēmām, tikt galā ar struktūru nelabumiem un tikt galā arī ar maksātnespējām. Priekšsādātais paldies! Borgie Veslunds. We... Borga Vestlunds, S&D no Zviedrijas lūdzu. Jā, priekšstādātāji kungs, arī es vēlos pievienoties to balsīm un tiem jautājumiem, kuri teica, ka, lai samazinātu bezdarbu, mums ir nepieciešams ekonomiskais pieaugums. To mēs nevaram panākt tikai un vienīgi ar budžeta uh, deficītu. Uh, Un eh, to skaidri parādīja Zviedrijas politiskā pārēju sociāldemokrātu modelis, eh, un eh, mēs izveidojām atbildīgu ekonomisko politiku, un patiesībā tā ir mūsu valsts politisko-ekonomisko debašu centrā. Mums ir ārkārtīgi strikti finanšu noteikumi, mēs tos izpildām, mums ir likumdošana, citu starpā tieši par atbildīgas ekonomiskās politikas īstenošanu. Mums e, ir nepieciešams ne tikai līdzsvarots budžets, mums ir nepieciešams budžeta pārpalikums. Bet, e, protams, ja e, mūsu valsts skar krīzi, tad tā arī var būt budžeta robe bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai likumdošanas normas, lai normatīvie akti, kur tiek pieņemti, lai kāds tos izvērtētu, vai ir kādas nepilnības, ko darīt, kā tos īstenot. Un eh, mēs eh, no savas puses uzskatām, ka pārāk daudz aizdevumu tika izsniegta māsēmniecībām, un tas uh, noveda pie budžeta deficīta. Bieži vien ir tā, ka Eiropas likumdošana ir tāda pārāk tālajoša. Ko tas nozīmē? Ja Eiropas Savienība vēlas izveidot atbildīgu ekonomisko politiku un ekonomisko stabilitāti, tad šādu politisku lēmumu pieņemšana var novest pie tā, ka uh, Tie ir dalību valstu parlamentu un dalību valstu līmenis, kurš to izpilda, bet atbildīgs ir Eiropas līmenis. Un tad sanāk, ka Eiropas līmenis visu laiku uzspiež savējo, kamēr mēs Eiropā vēlamies redzēt daudz pluralistiskāku un daudzšķautinājumu sistēmu, nevis tikai Eiropas diktātu. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! ir pieteikušies pieci runātāji, un vairāk es nevienam runāties, runāt neļaušu. Hoska Lampa, S&D no Portugāles lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, un jauka pēcpusdienu visiem. Ja raugoties uz pēdējo gadu pieredzi, mums ir jāmācās no pieļautajām kļūdām. Es eh, nedomāju, ka var apgalvot, ka tas ir fiskālais kompaks, kas ir atgriezis iedzīvotāju ticību Eiropai. Desmitajā gadā lielā daļā dalību valsts tika uzsākta taupības politika, un fiskālais kompakts tika pieņemts šo politiku, īsti, šo politiku īstenošanas brīdī. 12. gadā Eiropas centrālā banka po publiski paziņoja, ka tā darīs visu, kas tās spēkos un ies pāri līķiem, ja tā varētu teikt, lai glābtu eiro. Tas nebija fiskālais kompakts, kas eh, atrisināja problēmas. Patiesībā tā bija Eiropas centrālās bankas rīcība. Tāpēc eh, nedomāju, ka fiskālo kompaktu var padarīt par panacēju. Varbūt drīzāk ir jāskatās, kāpēc ekonomiskā izaugsme ir tik lēna. Uh, Ja mēs raugāmies uz saiknes starp ekonomisko politiku un ekonomisko izaugsmu, tad ir jāskatās brīdī, kad tika sāktas īstenot eh, taupības politikas visās dalību valstīs un brīdī, kad tās kļuva vaļīgākas. Mans jautājums. Ik viens likums ir jāvērtī pēc tā, tas mērauklis, kā to var īstenot eh, dzīvē, un nevis to uzspiest kā dogmu ikvienam. Ja tiek pieņemts, ka noteikumi tiks izpildīti dogmātiski un verdziski, tad tādi noteikumi nedarbosies. Mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām ekonomiskā sadarbība, kāda tā ir šobrīd, tad vismazāk mums ir vajadzīga dogmātiska noteikuma interpretācija un jauna taupības pasākumi. Jo tas uz spēles liktu visu ekonomisko sadarbību un katrā ziņā neveicinātu ekonomisko izaugsmi. Francija, es un Dēžans Polžan. Paldies. Kad ir kopīga valūta, ir jāievēro arī noteikumi un uh, šāds uh, kompakts ir nepieciešams, bet mums ir jādomā arī par izaugsmi. To mēs nedrīkstam aizmirst, bet taupība nav nodrošinājusi ne izaugsmi, ne nodarbinātību, jo uzņēmumi eh, rada nodarbinātību, rada pievienoto vērtību, tā pieņem darbā jauniešus, eh, kas ir bez darba, ir jāpalīdz uzņēmumiem un uzņēmumiem tas ir jādara eh, divējādi. Pirmkārt, lai bankām jāspēlē šī spēle, jāsniedz pakalpojumi, ja nav banku uh, sektora atbalsta uzņēmumi nevar attīstīties. Otrakārt, ir jāveido nepieciešamās infrastruktūras, lai uzņēmumi varētu attīstīties. Un mēs arī mēdzam aizmirst un uh, Eh, tas arī ir būtiski, ka ir nepieciešams publiskās investīcijas, kuru apjoms ir nepietiekams Eiropā. Šobrīd tās ir jāstimulē, un lai to panāktu, valstīm ir jāatrodas uh, pieņemamā uh, apmierinošā situācijā. Runa ir par parādiem, ne tikai par Grieķijas parādiem, bet par uh, kopīgiem Eiropas Savienības uh, valstu parādiem. Un šis jautājums mums ir kopīgi jāapspriež. Mums ir jādomā, vai nevaram apvienot daļu no šiem parādiem vai daļu no parādiem vienkārši dzēst šis eh, jautājums šobrīd eh, būtu jāapspriež, pie tā būtu jāstrādā, jo ja mēs vēlamies, lai Eiropa attīstītos, šodien mums ir jāatsakās no taupības politikas, jārisina parādu un arī deficīta jautājumu. Paldies! Thank you, Igor. Paldies, Igors Pimanovs no Latvijas Sociāldemokrāta partija lūdzu. Uh, thank you, sir. Uh, Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uh, uzdot jautājumu līdz referentiem, tomēr Dombrovska kungs jau izskaidroja, viņaprāt, krīzes cēloņus, un, manuprāt, krīzes cēloņus mēs jaucam ar sekām, un tāpēc vēlējos izteikties. Uh, Pilnīgi noteikti maksājumu krīze izraisīja eh, tas, ka mājasemniecības vairs nevarēja dot savus parādus, un tam vēl virsū klājās valstu parādi. Septītajā gadā Grieķijā notiekošais un arī tās valsts, kuras sekoja tam ceļam, bija daudz, kura pieprasīja, lai būtu veselīgas publiskās finanses. Un pirms krīzes Portugāles publiskais parāds bija manis nosauktajos procentos, Spānijā tāpatās un īrijā tas bija 125%. Šīs manas pieminētās valstis 2000. Septītajā gadā dzīvoja pietiekami veselīgu uh, ekonomisko dzīvi, un arī mana valsts Latvija pirms krīzes uh, gados dzīvoja zaļi. Uh, Ja fiskālais kompakts bija atbilde krīzes problēmām, tad atbilde nav pareiza, jo tas nerisina krīzes iemeslus. Bet mans jautājums tagad, un uzdošu to uh, eh, Paļiet kungam, kā arī Brakman kungam, tātad abiem ekspertiem. Kāpēc netika sagatavotas eh, citas vadlīnijas fiskālajai politikai un proti zelta likums publiskajam finansējumam? Proti, ekonomiskā cikla laikā valdība aizņems tikai, lai investētu un nevis, lai sektu tekošos izdevumus, un pēc tam valsts budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt eh, valdības investīciju apjomu. Tā tad vēlos dzirdēt atbildi. Thank you. Uh, Paldies. Manuels Rodrīgas eh, no Portugāles, EPP politiskais spēks. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos uzdot vienu jautājumu, un tas eh, tiktu adresēts visiem paneļa ekspertiem. Vai eksistē eh, monet monetārās politikas pusmāsa, proti ekonomiskā politika. 15. gadā Portugāles valdība. Tātad Portugāle 15. gadā piedzīvoja vissmagāko finanšu krīzes bedri. Tātad kopš tā laika mūsu ekonomika ir pieaugusi par 1,6%, vai to var uzskatīt par ekonomisku laimes stāstu. Protams, ar Eiropas palīdzību un ekonomiskās reformas, ko Portugāla īstenoja, tam visam ir pamatā. Bet eh, es uzskatu, ka Eiropas centrālā banka darbojas ne tikai monetārās politikas eh, svirām. Es vēlētos dzirdēt, ko eh, panelī sēdošie uz to man atbildētu. Bet varbūt mums ir nepieciešama kopēja ekonomiskā politika kas e, mums ļauta īstenot struktūrālās reformas, kuras būtu vērstas uz iekšējā tirgus stiprināšanu. Un e, šāda politika veicinātu ekonomisko izaugsmi, Un eh, šobrīd eh, sanāk tā, ka Eiropas centrālā banka ir sava veida drošības vārstulis un nevis Eiropas arhitektūras centrs. Thank you, Antonio. Paldies. Un tagad Leitā Māro no Portugāles lūdzu. Obrigado, senhor, senhor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju pieminēt Portugāles piemēru kā paraugu praksi. Portugāla atklāja ar plašiem centieniem fiskāla kompakta ietveros samazinājumu deficītu no 11 līdz 3 procentiem četru gadu laikā, kontrolējām samazinājumu arī valsts parādus, samazinājām jaunu publiskas uzskaitas sistēmu, grāmatvedības sistēmu ar pārskatāmības pasākumiem, tāpat arī īstenojām finanšu pāraudzības pasākumus. Tādējādi devām svarīgus signālus darba tirgumu. Samazinājās bezdarbs. Un domāju, ka zināmā mērā tas ir veiksmas stāsts. Es zinu, ka ir tā, nu, ir, ir tā ka Portugāla uzskata, ka katram ir jā, jāspēlē sava loma, visiem ir jāievedu, jāievēro budžeta līdzsvaru noteikumu tā, lai šis process kopumā varētu būt ilgtspējīgs un varētu radīt darba vietas un izaugsmi. Bet pastāv divi jautājumi, uz kuriem gribētu saņemt atbildes. Pirmām kārtām Komisijas vicepriekšsēdētājs minēja, ka esot vēl tikai sākuma posms un mērķi vēl tikai tiekot definēti. Mēs vienmēr sev vaicājam, nu, tie ir tādā eksistenciālā veidā, kā mums definēt šo struktūru, līdzsvaru, potenciālos rezultātus, un katru reizi mēs sastopamies ar politiskām un metodoloģiskām grūtībām. Tāpat laikā mums jārunā par elastību, un tā visa rezultātā mēs zaudējam uzticēšanos iedzīvotāju acīs. Mēs esam demokrātiski iestāde, bet jāsaka, cilvēki apmādās visā šai labirintā un nesaprot, par ko tad īsti vairs ir runa. Domāju, ka tā vietā, lai vienkārši sarežģītu tālāk šos pamatu koncepcijas, kas ir ļoti tehniskas jau šobrīd pēc sava rakstura un visādiem politiskiem līgumiem, mums vajadzētu vienkāršākus, skaidrākus noteikumus. Ne tikai tādus, kas attiec tikai un vienīgi uz finansēm, bet, piemēram, arī uz izdevumiem, kas būtu sasaistīti ar ekonomikas izaugsmu. Tas būtu svarīgi, Turklāt tur varētu ietvert arī tādas idejas, kas saistītas ar ražoša, ražot spējas attīstību un bezdarba un nodarbinātības līmeņiem. Tātad jāvienkāršo šie kritēriji, jāvienkāršo mērķi un vienlaikus jāizstrādā jauni kriteriji, kas attiektos un sasaistītos ar reālu ekonomiku. Otrs jautājums, ko gribēju uzdot, ir šāds cik nopietni mēs uztveram vakardien pausto ideju par šo agregēto jeb kopējo fiskālo nostāju. Kā tas praksē darbosies? Kādas būs sekas šāda veida fiskālā kompakta mm, īstenošanai? Jā, grasos tūlīt jau pabeigt savu uzstāšanos. Vai komisija ir paredzējusi ņemt to vērā, arī izstrādājot valstīm adresētās rekomendācijas? ir ļoti daudz tādas valstis, kas saka, lūk, mums vairs nekā nav atlicis, ko darīt, viss ir jau paveikts. Ko komisija grasās darīt ar tām valstīm, kam ir pārpalikums, vai arī tās tiks sodītas saskaņā ar jaunajiem noteikumiem? Paldies! Nu, lūk, tagad būs šīs. Uh, noslēgums, kā jūs redzat, komisāri gan paši vairs nav klāt, bet domāju, ka debatas bija ļoti interesantas, ļoti produktīvas, un tās mēs, protams, arī turpināsim. Vēlos pāris lietas mm, teikt noslēgumā. Pirmām kārtām domāju, ka vienmēr ir, skaidri, ir labi paturēt prātā, par ko mēs šeit runājam tīri juridiski. Mēs šeit apspriežam fiskālo kompaktu. Un daudz, kas no tā, ko mēs apspriežam, ir saistīts ar stabilitātes un izaugsmas paktu, kas savukārt ir plašāks ietvers un bāzēts ēst tiesību aktos. Un fiskālais kompakts ir tikai viens komponents šai aktā. Un tas ir tīri juridiski jāatminas, jo uh, fiskālais kompakts ir tāds kā intervēls, tas ir kā process, kura ietvaros norisinās arī diskusijas un joprojām domājam par to, kā iestrādāt to ēst tiesību aktos eh, līgumā vai kā citādāk. Pārskatīšana tiek veikta regulāri, vienmēr ir iespēja arī mainīt fiskālos noteikumus. Cik saistošs ir fiskālais kompakts, arī tas ir svarīgs jautājums. Te bija zināmas pretrunas, jo no vienas puses tas ir saistīts saistošs, tāpēc, ka tas jāiestrādājas tiesību aktos. No otras puses, tas ir pietiekami elastīgs attiecībā uz dažādiem elementiem un diskusiju laikā. Eh, Sagatavo šī kompakta sagatavošanas laikā tika iestrādāti virkne jauni noteikumi, piemēram, otrā panta noteikumi, kur teikts, ka līgums, tiek, līgums ir piemērojams tikai tik tālu, cik tas atbilst uh, Eiropas Savienības tiesību aktiem un līgumiem. Un tas nozīmē, ka šāda veida grozījumi tūlīt tiek pie, pielāgot. Tas nozīmē, ka līgums ir subordinātā lomā, nevis otrā. Tas ir ļoti svarīgi, to svarīgi atcerēties, jo sākotnēji mērķis bija, nu, tā teikt, noteikt kaut kādus tādus pamatakmeņus Eiropas Savienības tiesību aktos. Sakot, ka tās ir, ka Eiropas tiesības ir spēcīgākas. Otram kārtām dzirdējām arī dažādus viedokļus attiecībā uz šī fiskālā kompakta liederību, efektivitāti. Un tā plašāk runājot arī par fiskālā ietvara efektivitāti. Nu, neviens šķiet nevar noli, noliegt Eh, to, ka šis kompakts ir ļoti sarežģīts. Jūs to tā eleganti noformulējāt, jā, bet tas tiešām ir ļoti sarežģīts. Tam mēs visi varam tikai un vienīgi piekrist. Otra lieta, ko arī nevar noliegt, manuprāt, ir tāds, ka cik tālu runājam par kompaktu, tad jāsaka, deficīta samazināšanas process ir vainagojies panākumiem. Nevar teikt, ka tas nav darbojies tieši tā, kā Dombrovska kungs teica. Uh, Eh, ir bijis ļoti strauši samazināms deficītā no 6%, 5% līdz 5-6% pāris gadu laikā. Un es domāju, ka šobrīd mēs esam tā ekonomikas zona pasaulē, kur deficīts ir viszemākais salīdzinot ar jebkādām citām geogrāfiskajām uh, teritorijām, Japāņu, Ķīnu un tā tālāk. Tātad tas ir nostrādājis, bet tāpat laikā, kā jau arī daudzi teica, uh, Un te nu mēs nonākam tādā, nu, eh, pretrunu teritorijā nenoliedzami, bet es jāsaka piekrītu tiem, kas atzīmēja faktu, ka šis samazināšanas process ir bijis prociklisks un nepārāk labi sasaistīts ar atbilstīgu ekonomikas cikla pārvaldību. Manuprāt, tam ir visam zinām ierobežojumi, un tie visi jāņem vērā. Nu, te man jāsaka piekrītu Brakmana kungam. Te ir tāds zināms uzticēšanās elements un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis fiskālais kompakts vispār tika izveidots. Tas notika paralēli stabilitātes mehānismu izziņošanai, tātad ESM, un tā ietver uz dalību valstis būtisku daļu no savu IKP, nodeva kā garantiju, eh, lai atbalstītu citas valstis, un tāpēc ir tikai saprotami, ka. Uh, dalībvalstis un to iekšējās politiskās sistēmas ir jāveido tā, ka ir zināmas drošības klauzulas, tā kā buferi, kas ļauj, eh, nu, riska gadījumā tās izmantot. Es kā itālis to ļoti labi saprotu. No otras puses, gribētu, lai līdzīgā veidā mēs atzītu arī šo otru pusi, to, ka uzticēšanās ir svarīga un noteikumi ir jāievēro vienlaikus um, tādu atvērtu domu gājienu skatīties uz to, vai šie noteikumi ir optimāli, jeb tie varbūt ir jāmaina. Es domāju, tas ir ļoti sarežģīti, jo pašreizējais notikumu, noteikumu kopums nav tas optimālākais. Tas varētu būt krietni labāks. Un tāpēc domāju, ka mēs varam rast labāku veidu, kā saskaņot šo ilgtspējību. No vienas puses vajadzību izvairīties no prociklitātes, kā atbalstīt investīcijas un tam līdzīgi. Tātad, lūk, tā ir joma diskusijām, viela pārdomām. Domāju, ka šīs bija tiešām tādas sākotnējās domas viedokļu apmaiņa. To mums vajadzētu turpināt attiecīgajās struktūrās, kopējās struktūrās, ar mērķi rezultātā dot pozitīvu ieguldījumu no šī diskusijām, ne tikai juridiskajā fiskālā kompakta nākotnē jo tas ir ļoti tāds īpatnējs instruments, protams, bet plašāk, lai dot ieguldījumu tādējādi arī ekonomikas pārvaldības instrumentos. Lies paldies vēlreiz, tagad varam šo darba kārtības daļu noslēgt. Pāris minūšu pārtraukums, tā lai var nomainīties runātāji. Paldies!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

Okay, je, je vous propose de... Es ierosinu atsākt uh, darbu mūsu sanāksmē un vispirms vēlos jūsu sveikt šeit gan uh, Nacionālo parlamentu, gan Eiropas parlamentu deputātus un arī mūsu trīs uh, vieses. Uh, Mums ir Eiropas uh, arotbiedrību, uh, biznesa Eiropa un ekosok pārstāves mūsu vidu. Vēlos pateikties arī Maltas uh, parlamentam, kurš mums atbalstīja mūsu domu par to, ka jāliek akcents arī uz sociālo dimensiju šajā parlamenta nedēļā un gribu īsumā atgādināt nosacījumus uh, attiecībā uz uzstāšanās laiku pirmkārt šajā sesijā. Es raudzīšos uz to, lai visiem būtu iespēja izteikties, bet tas nozīmē, ka uh, uzstāšanās laiks būs ierobežots, un es aicinu tiešām nepārsniegt divas minūtes. Es ļoti uzmanīgi tam sekošu. Uh, lai būtu nodrošināts līdztiesīgs laika sadalījums starp visiem runātājiem. Jums ir izdalītas veidlapas, kuras aizpildot varat pieteikties debatēs un lūdzu dariet to pēc iespējas ātri, lai mums būtu vieglāk arī tad sadalīt uh, laiku šajā sēdes daļā, un mēs centīsimies maksimāli dot laiku tieši Nacionālo parlamentu pārstāvjiem attiecībā divi pret viens pret Eiropas uh, parlamentu deputātiem. Tātad gribu atgādināt šīs uh, sēdes daļas mērķus, runāt par sociālo dimensiju ekonomikas un monetārajā uh, Savienībā un par sociālo tiesību kopumu vai pīlāru. Komisija izvērtē pašreizējo situāciju Eiropā, kādas tiesības tiek īstenotas, kas ir aktuāli, ņemot vērā šīs dienas un nākotnes izaicinājums, kādas garantijas jānodrošina. Tāpat uh, notiek pārmaiņas darba darba modeļos, mainās sabiedrībā, demogrāfisko citu faktoru ietekmē. Tas viss ietekmē nodarbinātības un sociālo situāciju. Mums ir eh, sasniegumi eh, sociālā jomā Eiropā un ir arī jānoskaidro, vai valstis, kas nav Eirozonā, arī vēlas piedalīties šajā darbā komitē komiteja turpinās strādāt balstoties uz komisijas paziņojumu, kas tiks publicēts 2017. gadā, un mēs uzklausīsim arī jūsu uh, ieguldījumu šais eh, debatēs. Eiropas veidošana eh, veicina lielāko ekonomisko, teritoriālo, sociālo kohēziju bet, uh, diemžēl, krīzes, ko esam piedzīvojuši, ir mazinājušas kohēziju un uh, arvien pieaug atšķirības Eiropas Savienībā. Minēšu dažus skaitļus, piemēram, vairāk nekā 20 miljonu bezdarbnieku, jaunieši tīpaši cieši no bezdarba. 110 eh, miljonu cilvēkiem draud nabadzība. Nu, šie skaitļi ir ļoti uh, daļrunīgi. Eh, š, tas viss eh, negatīvi ietekmē kohēziju, bet arī vēl, kas ir daudz eh, nopietnāk, apdrauda pilsoņu atbalstu Eiropas projektam un apdraud demokrātiju. Parādās dažādas parādības, kas saistīts ar problēmām, jautājumiem, piemēram, strādājošo mobilitāte Un eh, mēs parlamentā šobrīd strādājam pie eh, būtiska ziņojuma par darba apstākļu eh, maiņu, par atipiskiem darba modeļiem. Viens kolēģis strādā pie atzinuma par pie šī jautājuma psiko, Skiljotis kungs un tāpat arī par sadarbības ekonomiku. Mēs uh, to izvērtējam un uh, Tāpat uh, strādājam pie ziņojuma par uh, mājasēmniecību nabadzību, par sociālo dempingu, un uh, pēdējā sesijā uh, Strasbūrā mēs nobalsojām par Rodrīgas skundze ziņojumu par sociālo pīlāru, uh, kurā ir norādīts, ka pašreizējā situācija Eiropas Savienība saskars ar izaicinājumiem nodarbinātības jomā un uh, sociālajā jomā jomā jānodrošina atbilstoša sociāla aizsardzība, lai kompensētu elastību, kas tiek prasīta no darba tirgus, un ir eh, jāņem vērā specifiski sociālie mērķi Eirozonā. Ziņojums aicina komisiju nāk klajā ar vērienīgiem priekšlikumiem šai jomā veidojot Eiropas eh, sociālo tiesību pīlāru, lai uzlabotu ekonomikas un monetārās savienības un vienotā tirgus darbību Eiropas Savienībā. Mēs vēršamies pie komisijas un arī pie sociāliem partneriem šai eh, jomā. Arī viņiem ir svarīga loma jāspēlē. Es domāju, ka es tagad ieskicēju šo tematu loku un uh, tas ir tāds kā ievads uh, tagad uh, debatēm, kas uh, sekos. Mūs, mums pie uh, prezidija galda sēž trīs uh, runātājas, trīs vieses, un dažreiz ir ļoti labi, ja visas mūsu uh, paneļa runātājs ir uh, sievietes, un, uh, jo nevienmēr šī uh, pārstāvniecība ir tik līdzsvarota. Tad mums ir Kaķa Leto no Uh, Eiropas adu, arotbiedrību konfederācijas, viņa pārstāv Ziemeļvalstu arotbiedrības un uh, Viņa uh, ir plaša uh, starptautiskā pieredze nodarbinātības un darba apstākļu jomā. Tālāk Tereza Līdekerke, kura pārstāv Business Europe. Viņa ir uh, studējusi politiskās zinātnes un starptautiskās attiecības Londonā un darbojas Uh, Business Europe kopš 1990. gada. Viņā ir zināma pieredze uh, tajos jautājumos, par ko mēs šodien diskutēsim. Un uh, mūs, mēs uzklausīsim arī Gabrielu Bišofu, kura darbojas Eiropas ekonomikas un sociālajā komitejā, un viņa pārstāv IG metāla, metalurģijas strādājošu arotbiedrību un ir arī DGB Eiropas politikas nodaļas vadītāju Vācijā. Eiropas ekonomiskā un eh, sociālā komiteja ir svarīgs mūsu partneris. Mums būtībā mūsu ēkas savieno arī tiltiņš, un uh, tas veicina mūsu abu institūciju kontaktus nu, šis tiltiņš ir tāds kā simbols, bet vēl svarīgāk ir, lai mēs stiprinātu kontaktus, eh, strādājot parlamentā un ekonomikas un sociālā komitejā. Un tāpat mums ir ciešāk jāsadarbojas arī ar reģionu komiteju. Katrai runātājai ir desmit minūtes paredzētas, un pēc tam es došu arī uh, Marijai Žuao Rodrīgesai vārdu, kura ir referente Eiropas parlamentā par minē, manis pieminēto Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Nu, uz, tagad es dodu vārdu uh, Kaķai Leto. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu locekļu dāmas un kungi. Uh, Priecājos, ka varu šeit izteikties Eiropas ārotbiedrību konfederācijas vārdā ETUC. Daudz darba ņēmē visā Eiropā ir nobežījušies par savu nākotni. Viņu pieredze liecina par to, ka Eiropas taupības pasākumi nereti izmantoti kā aizbildinājums, lai samazinātu sociālo drošību un droš, nodrošinājumu, kas viņiem tiek pieņem, kas viņiem pieejam valgas un tam līdzīgi. Kolektīvās līgumslēgšanas tiesības tiek eh, nojauktas krīzes laikā un šis pasākums joprojām turpinās. Ir pienācis laiks situāciju labot. Eiropas līderiem ir jāpieliek punkts šai taupībai un tā vietā jāpievērš ilgspējībai, ilgspējīgai izaugsmai un integrētam sociālajai un ekonomikas politikai. Eiropas Savienībai jāpārliecinās, ka sociālās tiesības ir ar tādu pašu statusu un nozīmi kā ekonomiskās brīvības, jo citādi cilvēku izmisums apdraudēs sociālo kohēziju un iekļautību. Gribu šeit atgādināt uh, kaut ko ļoti būtisku. Etuts mūsu organizācijā, un tas vēl ir deviņ, no 90. gadiem, mēs vienmēr esam atbalstījuši vienoto tirgu. Mēs zinājām, ka iekšējais tirgus radīs dažāda veida um, pār, tādus pārrāvumus, bet zinājām, ka tas radīs arī jaunas darba vietas. Mums tāpat laikā izteica apgalvojums, apsolījums, ka Eiropas integrācija skars pilnīgi visus, un tie darba ņēmēji, kuri sākotnēji šajā procesā pārmaiņu rezultātā um, kaut ko pazaudēs, saņems atbalstu. Otrs solījums, ko saņēmām, bija tāds, ka tiks izveidots sociāla Eiropa ar zināmiem obligātiem noteikumiem un nosacījumiem, kā rezultātā nenotiktu tāda sacensība par zemākajiem standartiem vienlaikus uzlabojot kopējo sociālo modeli. Dāmas un kungi, ekonomikas un monetārā savienība ir jāveido tā, ka tai atbilst arī spēcīga sociālā dimensija. Etuds atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu veidot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Arotbiedrības ir iesnieguši tūkstošiem atbilžu konsultāciju procesā uz uzdotajiem jautājumiem. Mēs tāpat atzinīgi vērtējam to, ka Eiropas parlaments pieņēma Marijas Žoā Rodrīgišas ziņojumu eh, tādā veidā, ka tiek ņemts līdzsvarā mūsu, mūsu komentāru. Mēs noteicām piecas prioritātes, un tās ir šādas. Nodrošināt vairāk un labākas darba vietas, plašākas investīcijas, algu pieaugumu, taisnīgu pāreju un Eiropas sociālo modeli. Šīs piecas prioritātes visas ir savā starpā saistītas un vienu otru papildinošas prioritātes. Pirmā ir vairāk un labākas darba vietas. Kā jau šeit ir ticis teikts, Un reizi vien vairāk kā 20 miljonu iedzīvotāju joprojām ir bez darba. Ilgtermiņa eh, bezdarbnieku skaits ir pieaudzis, dubultojies, arī ļoti plaša bezdarba situācija, plaša bezdarba situācija jauniešu vidū, un tāpēc nepieciešams, lai viens līdzdarbojas darba tirgu. Turklāt nepieciešams, lai pieejamās darba vietas būtu stabilas, labas, nevis tādas riska apdraudētas bez jebkādas drošības un nākotnes. Otrām kārtām Mums nepieciešams panākt plašākas investīcijas. Valsts investīcijas, eh, lai arī nostabilizējušās pēdējā laikā, tomēr ir būtiski neproporcionāli mazinājušās taupības politika ietekmē. Tāpēc, ka nav bijis īpaši stabilitātes un izaugsmas noteik pakta noteikums, kas ļautu aizsargāt valsts investīcijas. Etuc uzskata, ka ka elastības elements, ko ierosina komisija, joprojām ir nepietiekams, ņemot vērā, kāda apstākļa ir atsevišķās dalība valstīs un aicina pārskatīt stabilitātes un izaugsmas paktu. Tādā veidā mēs varētu nodrošināt preciklisku politiku izstrādāšanu un ekonomikas atgūšanos, panākt šādā lejupslības uh, procesā. Privātās investīcijas, ja trūkst pieprasījumi, ir visai zemas, un tāpat ir arī zema inflācija. Tāpēc privātās, investi privātā sektora investīcijas ir joprojām zem pirms krīzes līmeņa. Ir vajadzīgs vispirms šīs valsts grūdens investīcija jomā. Uh, ETUS augstu vērtē Junkara investīciju plānu, bet kopējās Eiropas strateģisko investīciju fonda uh, investīcijas tomēr ir visai nelielas, ir īpaši, ja skatāmies uh, uz to, kas ir nepieciešams Eiropai. Rezultātā cerības netiek attaisnots un nav mobilizēts atbilstīgas valstu investīcijas kopumā fondi, turklāt jāvērš īpaši uz tām valstīm un sektoriem kur tie šobrīd ir īpaši vajadzīgi. Mēs piekrītam par tam, ka ir vajadzīga labāka koordinācija starp dažādām Eiropas Savienības programmām, kas vērstas uz ekonomikas attīstību. Eiropa šobrīd piedzīvo ļoti lēnu izaugsmi, ir zemes nodarbinātības līmenis, zema inflācija un tā tālāk. Etuts uzskata, ka šāda situācija var tikt pārvarēta. Izveidot Eiropas kasi, kurā tiktu veltīti, kurā tiktu ieguldīti līdzekļi publiskā, valstu publiskām investīcijām, kas ļautu spēcināt atgošanos Eiropas Savienībā. Trešām kārtām darba ņēmēji ir pelnījuši atbilstīgu algu. Kopš krīzes sākumiem algas ir samazinājušās un proporcionāli pret ražīgumu krietni sarukušas. Tā rezultātā radusies ļoti apjomīga nevienlīdzība. Kā jau tika arī šajā telpā teikts iepriekš, ceturtā daļa iedzīvotāja Eiropā šobrīd eh, dzīvo zem nabadzības sliekšņa, jeb riskē ar nabadzību. Un tāpēc ir vajadzīgs eh, labuma pārdalījums ar godīgiem nodokļiem, ar mērķi uz augšu, uz augšu vienādot algas. Tas ir iespē, to iespējams panākt ar kolektīvām sarunvešanas tiesībām starp sociālajiem partneriem un tam un vajadzīgs atbalsts sociālam dialogam visos līmeņos Eiropas Savienībā. Ceturtām kārtām darba ņēmējiem jāgarantē godīgu pārēju uz vidē draudzīgu ekonomiku un digitalizāciju un automatizāciju tā, lai viņi nav tie, kas maksā šo cenu. Sociālais pilārs atbilstīgi piedāvā, ne, runā par nepieciešamību pēc prasmēm un apmācību. Mums visiem ir vajadzīgs jaunas prasmes, maz darbu tirgu, bet ir nepieciešams radīt arī jaunas darba vietas, lai aizstātu tās, kas iet zudumā. Piektām kārtām nepieciešams atjaunot reputāciju un ticību šai, šim unikālajam sociālajam modelim, kas pastāv Eiropā sociālais dialogs, kolektīvās mm, sarunvešanas tiesības ir jābeidz un jārespektē visā Eiropā. Kolektīvās sarunvešanas tiesības ir atslēgvārds ilgspējīgas izaugsmas priekšnosacījums. Vien no unikāls un visaptvarošas pieejas sociālajām tiesībām arī jāgarantē. Mūsu tir, aro, arotbiedrību kolēģi arī no visām citām pasaules daļām uzsver to, cik šie jautājumi ir svarīgi. svarīgi. Mums kā Eiropiešiem šeit vajadzētu rādīt paraugu, mums vajadzētu lepoties ar panākto, izmantot tās spēcīgos punktus un līdz ar to attīstīties tālāk. Dāmas un kungi, noslēgumā gribu teikt, lūko, sociālā dimensija e- ekonomikas un monetārijā savienībā ir e, jā, jāveido ar sociālām tiesībām, ir jāspēcina so, um, sociālo partneru jomu un jārespektē viņu autonomija. Eiropas arotbiedrību konfederācija ir ar dalību organizācijām visā Eiropā, un mēs neesam pieņemti to, ka augsts standarti tiks, tiktu samazināti un savukārt zemāki standarti izvērst visā plašumā destruktīvā veidā. Nē, gluži otrādi. Mēs uzskatām, ka līguma uzliek mums pienākumu nodrošināt sociālu progresu. Tas ir ceļš uz priekšu. Darbiņēmēji ir to pelnījuši. Nu tad nodrošināsim arī šo sociālo progresu viņiem. Paldies! Merci. Paldies. Mēs uh, uzklausījām arotbiedrību viedokli ar dažādām prioritātēm, tā skaitā sociālais uh, dialogs un arī uh, dzirdējām par prasībām, kādas ir Eiropas arotbiedrībām. Tagad uzklausīsim Business Europe viedokli un došu vārdu Terezei de Lidekerkei. Paldies, prieksēdētāji kungs! E, paldies Eiropas parlamentam, ka uzaicinājāt mani runāt šajā starpparlamentārajā konferencē. Runāt par ārkārtīgi būtisku tēmu, pie kura mēs esam strādājuši biznesa Europe 58. gadā, kopš mūsu dibināšanas esam strādājuši pie sociālā pilāra jo par sociālo Eiropu ir runāts kopš Eiropas kopienu dibināšanas brīža. Bet par ko vēlējos runāt eh, šajā vakarā? Pirmkārt par to, ka sociāla Eiropa ir realitāte, šodienas īstenība, bet šī realitāte ir daudzšķautņaina. Jo to veido dalību valsts nacionālās sistēmas, eh, ir dalību valsts, kurās strādājušā aizsardzība ir ārkārtīgi augsta, uh, sadarbojoties ar darba tirgus spēlētājiem, dalību valstīs, iekļaujot sociālos partnerus diskusijās. Un pavisam nesen, bet arī ļoti būtisks eh, spēlētājs ir Eiropas pieņemtā likumdošana par darba noteikumiem. Tātad Eiropa šobrīd ir sakārtojusi pamat tiesības, kas ir apkopotas sociālā, sociālajā direktīvā un kas attiec uz visu iekšējo tirgu. Biznes Europe, eh, mana organizācija, piedalījās diskusijās, kad šis likumdošanas akts tika sagatavots, un jāsaka, uh, kad Delora kungs uzaicināja e, darba tirgus spēlētājus sociālā dialogā, divpusējā dialogā par iekšējā tirgus sociālo dimensiju, tad Business Europe bija vienīgā privātā organizācija, kura pieņēma šo Delora uzaicinājumu. Mēs piedalījāmies dialogā un tā rezultātā mums izdevās uh, runāt par darba tirgus integrāciju, par makroekonomiskajām politikām, par to, kā veicināt vieglāku pārēju uz vienotu tirgu. Nākamais solis bija Māstrihts līgums. Arī šajā etapā mēs kopā ar ETEC piedalījāmies diskusijās par to, kā veidot Eiropas sociālo dimensiju. Toreiz mēs vienojāmies, ka ir jāievieš tāda sistēma, kur Eiropas sociālajiem partneriem ļautu vienoties uz ļoti plašiem pamatiem, tomēr Eiropas līmetī un šobrīd šī sistēma ir atrunāta 154. un 155. Eiropas eh, darbības līgumā. Un abi šie panti arī balstās uz mūsu toreizējo ieteikumu. Kāpēc mēs eh, lēmām piedalīties šajās diskusijās? jo ar Māstrikts līgumu ir paredzēts, ka kvalificētais vairākums var lemt par darba normatīviem, jo parasti to aptrunā dalību valstīs noslēgtie koplēgumi starp darba devēju un darba ņēmēju. Pavisam nesen, kad pie komisijas vadības grožiem stājās Junker kungs, uh, Viņš piedāvāja sociālajiem partneriem jaunus izaicinājumus un meklēt risinājumus, un mēs to pieņēmām. Pēc eh, diskusijām, kuras ilga gandrīz gadu, Pagājušajā gadā mēs kopā ar komisiju, padomi un arotbiedrībām vienojāmies par jaunu sociālā dialoga sākumu punktu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi nākotnes diskusijām par sociālo dimensiju Eiropā. Biznesa Europe ir pilnīgi skaidrs, ka šis jaunais sākums un centieni uzlabot Eiropas sociālo modeli šiem abiem aspektiem diskusijās ir jāiesaista sociālie partneri un, kā jau es teicu, partnerībā, kā ar reformām modernizēt Eiropas sociālo pilāru jo pasaule strauji mainās, mainās strauji arī Eiropa, mainās veids, kādā uzņēmumi strādā, kur tie strādā, mainās strādājošo eh, situācija, un mums ir eh, noteikumi jāpiemēro šai jaunajai situācijai. Patreizajā situācijā, kad Eiropa piedzīvo pieaugošu populisma vilni, ir ļoti svarīgi piedāvāt tādas Eiropas politikas, kas tiešām nodrošinātu ekonomisko izaugsmu un darba vietu radīšanu Eiropā. Šobrīd uz spēles likts ir daudz kas. Kā iedzīvotāji tā uzņēmumi ir nobežījušies par nākotni, un būs tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka arī uzņēmumi Ne tikai lielie, arī mazie un vidējie šobrīd ir nobežījušies par savu nākotni un dzīvo grūtus brīžus. Domāju, ka mums visiem kopā ir jādiskutē, ko tad darīt. Mums ir jāpiedāvā reāli risinājumi, risinājumi, kas darbotos, un nevis tikai tukši vārdi un gaisa pilis, jo Cilvēki šobrīd eh, sāk apjaust, ka daudzi no solījumiem ir bijuši tikai tukši vārdi, kurus mēs nepildam. Patreizējās sociālās problēmas Eiropā nav izveidošās tāpēc, ka Eiropai trūks sociālās politikas. Nē, skaitļi runā savu valodu. Eiropā dzīvo, Eiropas Savienībā dzīvo 7% pasaules iedzīvotāji, mēs ražojam 22% no pasaules IKP un 40% no pasaulē iztērētās naudas sociālajiem pakalpojumiem. Tātad drīzāk mums vajadzētu runāt par to, kā iegūt pēc iespējas labāku gala produktu mūsu milzīgajiem ieguldījumiem, jo vēlme un nauda ir, tā arī tiek iztērēta un ielikta, bet kā to visu pārvērst reālos rezultātos, lai iedzīvotājos nerūk neapmierinātība, nezinu. Neskatoties uz e, samērā lielajiem sociālajiem tēriņiem, mums nav izdevies e, samazināt bezdarbu līdz pirms krīzes procentam. Galvenokārt tas ir saistīts ar to, un to jau iepriekšējā runātāja pieminēja, ir samazinājušās investīcijas kā publiskajā, tā privātajā sfērā. Līdz ar to tas e, tiešām ir viens no priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu sociālo stabilitāti, bet investīcijām ir jābūt jēgpilnām, es teiktu, produktīvām. Uh, Un eh, gan publiskajiem investoriem, gan privātajiem ir jādarbojas kopīgi, bet, lai investīcijas piesaistītos, tam ir jābūt adekvātai biznesa vidēji. Runājot par sociālo tiesību pilāru, ir svarīgi pieminēt, kādas tad ir moderna uzņēmuma vajadzības modernā darba tirgū. Un atbilde ir tāda, ka jaunās tehnoloģijas, jaunas prasības no patērētāju puses, dažādi eh, sadarbības modeļi, kurus piedāvā ekonomikas digitalizācija un kur Eiropā vēl nevienmēr pilnībā darbojās, izaicinājumi saistīti ar iedzīvotāju novecošanos eh, prasība labāk eh, savienot darba un privāto dzīvi, šobrīd ļoti, daudz, ļoti maz cilvēku strādājošo ir tā saucamā lineārā karjera, un ir jāsaprot, ka nodarbinātības politika un sociālā politika eh, nevienmēr ņem vērā sieviešu īpašo situāciju darba tirgu un jauniešu situāciju darba tirgu. Un, uh, tas, ka nodarbinātības smagums šobrīd tā tad mainās šī nodarbinātības smaguma punkts no vienas nozars uz citām, ir fakts. Ko vajadzētu darīt? Vajadzētu apvieglot uzņēmumiem jaunu darba vietu radīšanu. Tas ir reāls solis, ja mēs vēlamies iegūt iedzīvotāju sirdis. Otrs mums ir jāizskauž tā saucamās nabad, nabadzības slazde, kur joprojām eksistē. Trešais - izglītības un profesionālās izglītošanās uzlabošana, jo tas, kad ir tik ārkārtīgi augsts bezdarba līmenis, bet vienlaicīgi ir ārkārtīgi daudz brīvu darba vietu. Ceturtais. Mums ir jāizskauž likumdošanas problēmas, kuras joprojām eksistē dažu dalību valsts līmenī. Un šeit es nerunāju par Eiropas likumdošanu, kas pēdējos gados ir pieņemta šajā jomā. Mums uh, Eiropā likuma pietiek. Šobrīd ir problēmas varbūt ar to īstenošanu, tomēr dalību valsts likuma būtu drusku jāpieregulē. Un visbeidzot kā uzlabot eh, sociālo drošības tīklu efektivitāti, jo arī tas var palīdzēt radīt jaunas darba vietas. Un noslēgumā Biznes Europe mēs neuzskatām, ka sociālie, eh, sociālā drošuma likuma striktums var novest pie jaunu darba vietu ražošanas. Nē, Vairāk vajadzētu runāt par darba tirgus reformām un to adekvātu īstenošanu. Un eh, galvenajam uzsvaram būtu jābūt uz tādām nozarēm, kas reāli dod pievienoto vērtību. Runa neiet tikai un vienīgi par ekonomiskās izaugsmas un nodarbinātības eh, trigeriem. Nē, ja mēs vēlamies uh, pakāpenisku sociālo un ekonomisko konverģenci un pieaugumu, ir ļoti svarīgi redzēt eh, struktūra reformu konsekventu īstenošanu ikvienā Eiropas nostūrī. Un visbeidzot, publiskā finansējuma stabilitāte. Vai mums tas patīk vai nē, tā ir atbilde tam, kā uzlabot arī sociālo situāciju jo mēs nevaram izveidot ilgtspējīgu sociālās stabilitātes sistēmu, ja tam nav ilgtermiņā paredzēta finansējuma. Visbeidzot par kritērijiem, par kritērijiem, kurus paredz eh, sociālā pilāra tiesības, kuras komisija ir sagatavojusi. Tam ir jābūt ierakstītam Eiropas eh, pusgadā. Un noslēgumā ļoti svarīgi eh, lai šajos kritērijos būtu ņemta vērā arī Eiropas konkurences nosacījumi. Bet eh, šeit ir jāiekļauj arī sociālajie partneri dialogā. Biznes Europe griežas pie komisijas ar lūgumu izvērtēt sociālo tiesību pilāru un lai tiktu veidota uz reformām vērsta Eiropas darba tirgus stratēģija. Mums ir jāpārskata tas modelis, saskaņā ar kuru darbojas mūsu darba tirgus un sociālā sfēra. Mēs dzīvojam digitālā laikmetā, pasaule strauji mainās, un arī sabiedrībā pieaug pretestība protekcionistam, bet iedzīvotāji vēlas reālas iespējas, reālu individuālu atbalstu, ticību viņu atbildības sajūtai. Paldies! Merci. Euh, donc on a. Paldies. Esam. Um uzklausījuši biznesa Europa skatījumu sociālo dimensiju. Arī mēs eh, dzirdējām par to, kā sākās sociālās eh, konsultācijas Eiropā valdjušesā un kādi bija galvenie mm, svarīgākie uh, soļi šai attīstībā, un tagad es dodu vārdu ekonomiskās un sociālās komitejas pārstāvēji. Paldies, Klauda, godātie Eiropas un Nacionāla parlamenta deputāti, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Kāds ir Eiropas Savienības un Eiropas uh, Savienības līguma uh, solījums veidot tirgu, sarežģītas procedūras un noteikumus, vai arī uzlabot uh, pilsoņu darba un dzīves apstākļus. Šim jautājumam ir jābūt mūsu īstenotās politikas centrā. Mēs jau diskutējām par to un uzklausījām uh, iepriekšējās runātājas, kas norādīja, ka Eiropas Savienībā ir sociālais modelis un ka šis sociālais modelis nodrošina pilsoņiem svarīgas tiesības un aizsardzību. Tāpat uh, tika teikts, ka Eiropas sociālais dialogs bija svarīgs, lai panāktu daudzas no šīm tiesībām tiesībām to īstenošanu. Tāpat iepriekšējās debatēs mēs uh, dzirdējām daudzus faktus par to, kā konstatējam, ka Eiropas sociālais modelis, ar ko tā lepojamies, ir apdraudēts. Ja parūk, palūkojamies uz uh, Eiropas krīzi pēc 2008. gada satricinājumiem, jau gandrīz desmit gadi būs pagājuši, mēs joprojām jūtam sekas un sociālā krīze arvien vien samilst, un desmit gadus jau Eiropas Savienība nav spējusi tikt galā ar šīm problēmām, piedāvāt kopīgus risinājumus, kas būtu taisnīgi un ko arī visi atbalstītu. Mēs dzirdējām par bezdarba rādītājiem, par nevienlīdzību, tīpaši par jauniešu bezdarbu. Mēs vienmēr cenšamies rast tādus sīkus risinājumus visām šīm problēmām, bet kopumā netiekam ar tām galā. Es gribu runāt atklāti šeit, bez aplinkiem. Kāds jau to šeit pieminēja. Ja mēs turpināsim tādā pašā garā, tad Eiropa uh, cietīs uh, neveiksmi nevis tādēļ, ka tai neusticēsies tirgi, bet tādēļ, ka tai vairs neusticēsies pilsoņi un mēs apzināmies, kā, kas ir likts uz spēles. Ekonomikas un sociālā komiteja apvieno darba devējus, darba ņēmējus un citus uh, pilsoniskās uh, sabiedrības pārstāvis, un mēs esam pārliecināti par to, ka mums ir jārisina problēma par arvien lielām atšķirībām un uh, plaisām mūsu sabiedrībā, kas apdrauda savienības integrāciju. Un tādēļ šīs diskusijas uh, temats ir uh, labāk koordinēta sociālā dimensija Eiropas Savienībā. Mm, tas nozīmē, ka mm, tas nav kaut kāds papie, papildinājums uh, ekonomiskā monetārā savienībā, bet gan, ka ir jāpārveido šī uh, ekonomiskā monetārā savienība, jāmaina politika. Un ir uh, apkopot viedokļi par to, kā stiprināt EMS, ir konkrēti priekšlikumi, ko var tūlīt realizēt, ir arī priekšlikumi, uh, kur mēs uh, domājam par, uh, ka varētu izmantot pastiprināto struktūrēto sadarbību, un ir arī priekšlikumi, kur īstenošanai ir jāgroza līgums, pat ja mēs apzināmies, cik tas ir sarežģīti un problemātiski. Uh, bet mums ir jāstrādā arī šajā virzienā, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams nodrošināt reālu stabilizāciju. Stiprāka sociālā dimensija mūsu skatījumā ir izšķiroši svarīgs aspekts, un eh, debats par sociālo pīlāru ir laba iespēja virzīt uz priekšu šīs iniciatīvas. Pagājušajā nedēļā mēs vienbalsīgi pieņēmām atzinumu par sociālo pīlāru ar skaidrām rekomendācijām. Visi bijām viensprāts - darba devēji, darba ņēmēji, eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Eh, šie visi bija vienprātis, ka šie jautājumi ir jārisina. Un tas ir arī ļoti uh, zīmīgi šīm starp parlamentu debatēm, jo ir pārtraukusi pār saiknes starp Briseli un dalību valstīm, un tādēļ ir ļoti svarīgi, ka notiek diskusijas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, vairāk nekā 1800 cilvēkiem. Šī jautājuma tika apspriesti un jāstrādā ne tikai Briselē par tie, pie tiem. Mēs tātad. Uh, Eh, strādājām, eh, izvērtējām EMS, Eiropas monetārās eh, e, ekonomiskās savienības nākotni, un mēs nācām pie secinājumu, ka ir jāuzsver tas, ka ekonomiskā un sociālā politika ir savstarpēji saistītas. Krīzes apstākļos mēs nu, koncentrējamies vai nu uz ekonomikas politiku, vai uz sociālo politiku. Bet mums ir jāpanāk labs līdzsvars starp abām un eh, jāsaprot, kā viena otru ietekmē var būt situācija. Mēs esam tādā situācijā, ka pēdējo gadu ekonomikas politika ir Mm, padarījusi dzīvi mazāk sociāli dalībvalstīs, ir arī uh, novājināta sociālā situācija, sociālo konsultāciju procesu. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams vairāk uh, investēt, arī nepieciešams lielākas publiskās investīcijas, un Eiropas pusgads ir uh, jāizmanto kā iespēja, lai izvirzītu labākus sociālos nodarbinātības mērķus, un tas ir jāsaskaņo ar ekonomiskiem mērķiem un makroekonomiskiem apsvērumiem Eiropas pusgadā. Un tādēļ mēs jau arī e, mūsu e, iepriekš pieņemtā atzinumā norādījām, ka ir nepieciešams stiprs makroekonomiskais dialogs Eirozonā, iesaistot visas Eiropas Savienības dalību valstis, iesaistot arī e, sociālo lietu un uh, ekonomikas ministrus un jāiesaista arī visi sociālie partneri. Un to uzreiz mēs varam īstenot. Notiek šis makroekonomiskais dialogs, pat nav jāgroz līgums, lai to izdarītu. To var sākt īstenot uzreiz. Un tāpat es gribētu uzsvērt, ka svarīgi ir iesaistīt sociālos partnerus, jo sociālie partneri ir nepieciešami, ja gribama pārvarēt nelīdzsvarotību, ar ko saskaramies šobrīd. Tāpat esam pārliecināti, tad visas trīs manas minētās grupas esam pārliecināti, un to mēs sakām atzinumā par sociālo pīlāru, ka nepieciešama lielāka elastība un ir nepieciešams publisko investīciju zelta likums, jo tās ir investīcijas nākotnē. Un tās nozīmē it īpaši to, ka ir jārisina problēma saistībā ar digitalizāciju, nākotnes darba um, modeļiem un ir jāinvestē, jāinvestē nākotnē, jādod pilsoņiem cerību, ka mēs kopīgiem spēkiem Eiropas Savienībā uh, radīsim iespējas uh, politiski ietekmēt darba uh, struktūru modeļus, jo to nosaka ne tikai ekonomika, bet arī politika. Daudz kas eh, šajā jomā nevar tikt atrisināts tikai nacionālā līmenī, ja runājām par darba platformām vai citām struktūrām, kas neaprobežojas tikai ar nacionāliem darba tirgiem runājot par Junkera plānu, ir nepieciešams labāk līdzsvarot dažādus reģionus, jo šobrīd uh, tas uh, nav panākts, un tas viss ir jāsasaista ar sociālajām investīcijām un sociālo investīciju pakotni. Esam pārliecināti, ka nepieciešams vairāk solidaritātes un uh, tādi mehānismi, kas palīdz uh, pārvarēt nelīdzsvarotību, ir nepieciešama pārdales mehānismi. Tāpat laikā tika uzsvērts, ka nepieciešams labāk harmonizēt sociālās aizsardzības sistēmas. Tas nozīmē, ka ir uh, jānosaka saistošas normas sociālā aizsardzībā. Mēs jau runājām par minimālo ienākumu līmenī, lai nodrošinātu lielāku sociālo un teritoriālo kohēziju. Mums ir jārisina jautājums par minimālām algām Eiropā, nevis nosakot vienotu minimālo algu, bet mēs ierosinām uh, balstīties uz starptautiskās darba organizācijas veikumu, uh, runājot par konverģenci algu ziņā, un tas mums nozīmē, ka Uh, jā, uh, runā par minimālās algas noteikšanu 60% uh, apmērā no mediānās algas. Un mēs atzīstam, ka ir divas nu, pieejas šobrīd, ka viss ir pareizi, mums ir jāturpina, kā esam iesākuši, tikai labāk jāīsteno, un otrs uh, Eh, otra pieeja ir tā, ka esam radījuši daudz problēmas, pieaugusi nevienlīdzība, ir sociālās problēmas samilzušas. Mums ir jāmaina mūsu pieeja, labāk jāsaskaņo sociālā un ekonomiskā dimensija. Un es domāju, ka būtu ļoti uh, būtiski nevis vienkārši pieturēties kaut kādai vienai dogmātiskai pieejai, bet meklēt tādu pragmātisku, saprātīgu pieeju, pierādīt pilsoņiem, ka mēs tiekam galā ar šiem izaicinājumiem, ko mums pie. Uh, ar ko saskarsimies nākotnē, un ka mēs veidojam kopīgu tirgu 500 miljonu cilvēku interesēs, un uh, ka tas mūs visus padara stiprākus. Paldies! Merci pour cette note positive, ça ne fait pas tort d'avoir un peu de... Jā, ļoti labi. Tiešām tāda nedaudz pozitīva aina, skatoties uz nākotni, sociālais dialogs, sociālā dimensija, tas ir pilnīgi noteikti svarīgi, un sociālo partneru iesaista tāpat. Jūs turklāt piedāvājat eh, mm, nu, iespēju tūlīt tālāk pāriet pie nākamā runātāja, došu vārdu eh, Mar Žoā Rodrīgeses kundzei, jo viņi strādā pie šī sociālo tiesību pīlāra. Un tieši tā, kā jūs pareizi teicāt, eh, nu, tas vienprātīgi tika apstiprināts. Marija Žoā, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji. Hmm. Priecājos, ka var jums likt priekšā nesen Eiropas parlamentā pieņemto ziņojumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Faktiski tas saņēma vairākumu atbalstu šeit parlamentā un atbalstu arī no visām piecām politiskajām grupām. Tas ir visnai, visai nozīmīgi. Turklāt gribu uzsvērt, ka šeit man līdzi ir arī zālē divi ēnu referenti no Tautas partijas Pēdels eh, un eh, Eriks Kalvēšana Bons no Alda grupas. Esam veikuši ļoti plašas sarunas, lai nāktu klajā ar šo, manuprāt, ļoti jākpilno ziņojumu. Jāsaka, mūsu galvenās bažas bija spēt ņemt vērā pilsoņu situāciju. Jo, protams, ka mēs visi redzam, ka pilsoņi šobrīd jūtas tā, ka viņi zināmā mērā ir zaudējuši kontroli pār situāciju un vēlas atkal šo kontroli atgūt. Un tāpēc sociālo tiesību pīlārs būtu jāveido tā, lai tas piedāvā šādu kontrolas atgūšanas iespēju, nu, piemēram, pār uh, darba apstākļiem, dzīves apstākļiem un tam līdzīgi. Mēs domājam, ka šī iniciatīva nāca ļoti savlaicīgi tā, kā to ierosina Eiropas komisija, jo, jāsaka, šobrīd sastopamies ar tādu jaunu kust, ideju kustību Eiropā, uh, kas saka, kā lab, ka labāk aizsargāt pilsoni var tikai atgriežoties pie nacionālajām robežām. Mēs Eiropas parlamentā, nu vismaz vairākums uzskatām, ka tā nav pareiza rīcība, tā ir tikai ilūzija. Uh, un mums drīzāk ir jāpiedāvā labāk Eiropas mēroga risinājumi, kas nāk kā papildinājums labām nacionālām politikām. Otrs mērķis, kas bija mums prātā gatavojot ziņojumu, bija tas, ka vēlējāmies eh, skatīt jautājumu par atšķirībām starp dalību valstīm un nepieciešamību atjaunot ekonomikas konverģences virzienā uz augšu vienotā tirgu. Uh, un labi funkcionējošā eirozonā. Tas bija šis otrs mērķis. Šiem masadēļ nācām klajām ar šo ziņojumu kur sniedzam jaunāko informāciju par sociāliem standartiem, identificējam veidus, kā uzlabot sociālos standartus vēlējāmies skatīties uz situāciju pilsoņu vidū visās dzīves ciklos, sākot no bērniem, tātad cīņa pret bērnu nabadzību, aicinājām uz spēcīgākām jauniešu garantijām, labākiem veidiem, kā saskaņot, salāgot privāto dzīvi ar darbu, bet arī vienlaikus domājam arī par jaunajām tendencēm darba tirgu, respektīvi ņemot, ņemam vērā šo digitālo revolūciju. Mūsu nostāja bija tāda, ka atzinām, ka šai digitālajā revolūcijā piemīt ļoti liels potenciāls, un šis potenciāls ir jāizmanto tā, lai tas varētu novest pie labākām darba vietām, pie vairāk darba vietām. Un tāpēc secinājām, ka nepieciešams radīt tādus apstākļus, kas attiektos uz visiem darba ņēmējiem un darbiniekiem digitālās ekonomikas kontekstā, lai viņi varētu rēķināties ar skaidriem darba kontraktiem, skaidriem darba noteikumiem un vienlaikus saņemtu skaidru piekļuvi sociālajai aizsardzībai, kas būtu pielāgota viņu vajadzībām. Tas faktiski ir tāds jauninājums, kas mums būtu jāizstrādā, lai mēs šo digitālo revolūciju varētu izmantot pēc iespējas pilnīgāk savā labā. Turklāt mēs paturējam prātā vajadzību izveidot jaunas sociālās tiesības 21. gadsimtā, respektīvi šī garantijas saņemt ab, iespēju apgūt prasmes, respektīvi pamatizglītības lēmenis e, ir, būtu tad vidusskolas izglītība. Uh, Un tas tiešām būtu tas pats pamata līmenis, un tālāk piedāvāj, piedāvājot mūža izglītības iespējas. Un es domāju, ka šī, šīs prasmju apgūšana būtu jāuzskata par jaunām sociālajām tiesībām. Un visbeidzot, kad runājam par algām, šai kontekstā ziņojumu gala versijā secinājām ka mums nepieciešams pārliecināties, ka ir zināmi, eh, zināma grīda šīm algām, respektīvi minimālais līmenis bet tālāk jāstrādā kopā ar sociālajiem partneriem sociālā dialoga ietvaros, lai tad tālāk noteiktu algas, ņemot vērā ražīgumu un attiecīgās attīstības tendences. Mēs turklāt bažījāmies arī par investīcijām, nepieciešamības investēt darba vietu radīšanā un turklāt jānodrošina taču arī sociālās investīcijas. Šī iemesla dēļ mēs pavisam konkrēti izteicām aicinājumus uh, izmantot kopienas budžetu, Eiropas sociālo investīciju fondu šīm vajadzībām un jā, ekonomikas monetārā savienība jāpieve, jāpabeidz ar attiecīgo fiskālo kapacitāti šai jomā. Visi šie instrumenti jātīsta tādā veidā, lai mēs varētu paaugstināt investīciju līmeni, kas vērsts uz nākotni, uz darba vietu radīšanu, kvalitatīvu darba vietu radīšanu nodrošinot piekļuvu sociālajai nodrošinājumam visiem darbaņēmiem. Tāpat arī sapratām, ka kaut kas jādara ar nodokļu politiku. Apzināmies, ka darba spēka izmaksas šobrīd jau ir pārāk augstas Eiropā. Un tāpēc mūsu arguments bija tāds, ka, lai saglabātu sociālās aizsardzības sistēmu, nepieciešams pāriet, pārlikt nodokļu slogu no darba spēka faktoru uz citiem faktoriem Un visbeidzot, mēs tiešām ceram, ka visas šīs idejas tajā brīdī, kad komisija nāks klajā ar savu sociālo tiesību pīlāru projektu, tiks ietvertas viņu darba kartē, kas attieksies uz Eiropas Savienības nākotni. Šo karti pieņemts, nolems pieņemt Romā. Un cerams, ka sociālai partneri par to varēs vienoties tripartītu sanāksmē vēl līdz Romas uh, padomes tikšanās laikam. Lūk, paldies priekšādātāji. Tas viss no manas puses. Liels paldies! Nu, lūk, redzam, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis sociālais pīlārs. Un kā tas izkristalizējas šais ziņojumos, kā tas sasauc kopā ekonomikas un sociālos aspektus Eiropas parlamentā. Un te redzam, ka tas nevar tikai un vienīgi beigties ar kaut kādiem nodomu protokoliem. Nē, tam jātop tālāk iestrādātam arī rīcībās, politikas darbībās, konkrētu politiku procesos. Tālāk uzsāksim debates ar runātājiem, kas pieteikušies. Vispirms došu vārdu Klārai Markisai Mendesai no Portugāles. Lūdzu, divas minūtes Un es redzēju, tur pie mm, atvēlētā zaļā laika, tur iedegsies divas sarkanas gaismiņas, kas nozīmēs, ka jūs esat pārsniegus uz at, uzstāšanās laiku. Paldies! Paldies priekšādātāji! Vēl labu pēcpusdienu visiem saviem kolēģiem. Gribēju tikai uzsvērt, ka šī tēma ir ārkārtīgi nozīmīga un priecājos, ka mums ir iespēja debatēt par visiem šiem jautājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību un sociālo jomu un sociālajām tiesībām gal galā, jo tieši sociālās tiesības ir tas akslēgvārds, kas ļaus nodrošināt sociālo kohēziju, kas mums šobrīd tik ļoti vajadzīga, un tieši tās ļaus cīnīties pret sociālo plaisu nepieciešams, lai mēs pievēršamies darba spēka jautājumiem un īstenojam politikas, kas cīnītos pret bezdarbu. Mums nepieciešams nodarbinātības līmeni paaugstināt, nodrošināt labākas un vairāk darba vietu. Varu dot jums piemērus no Portugāles. Esam izgājuši cauri ļoti sarežģītam krīzes periodam, un tā rezultātā esam nonākuši pie ļoti šausminošiem bezdarba rādītājiem. Sāku, pamazām šie rādītāji sāk uzlaboties, un domāju, ka tas nāk kā rezultāts struktūra reformām, kas tika uzsāktas un īstenotas Portugālē tīpaši. Tas attiecas uz darba tiesību reformām. Uh, Doma ir tāda, ka vēlamies piešķirt uzņēmumiem plašāku konkurētspēju, tādējādi arī visu tautsēmniecību padarot konkurētspējīgāku, kā rezultātā rastos labākas un vairāk darba vietu. Esam pārliecināti, ka bezdarba samazināšanās nācis kā tieši rezultāts mūsu izdarītajiem centieniem reformu jomā. Dalībvalstis ir strādājušas visā Eiropā, vaigas viedros, lai koordinētu politiku šai jomā un domāju, ka tas tāpat jāturpina arī nākotnē, jo tad mēs varētu nodrošināt vēl labākus rezultātus un varētu sasniegt tos mērķus, kas mums visiem tuvu pie sirds, respektīvi nodrošināt augstāku sociālo kohēziju un labākas darba vietas. Tālāk došu vārdu Enrikiem Kalvēšam Bonam, lūdzu. Gracias, señor presidente. Eh, voy a hablar. Paldies, priekšsēdētāji runāšu savā vārdā, ne Alda grupas vārdā. Alda, jāsaka, ir ļoti plaša un daudzšķautņaina grupa. Un arī Aldas grupā ir dažādas pretrunas un pretrunīgi viedokļi par šīm jomām, bet es pats gribēju pieminēt trīs lietas. Pirmām kārtām ir pilnīgi skaidrs, ka šī joma ir burtiski degoši svarīga politikā. Šis sociālais pīlārs un tā pastāvēšana kā tāda, manuprāt, ir ļoti labs pasākums. Uh, tai gadījumā, ja vēlamies veidot vairāk Eiropas un vēlamies, lai Eiropa kalpotu pilsoņiem. Šobrīd, jāsaka, valda tāda, tāds morāls trūkums pilsoņu vidū, ticības trūkums, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt tieši sociālā pīlāra aspektus. Monetārā savienība, vienotā valūta un tā tālāk arī tas ir nozīmīgi. Bet, lai visu to mēs varētu panākt, nepieciešams piemērot Eiropas solidaritātes principus. Mēs nevaram teikt cilvēkiem, ka lūk, nu, ka bankas kādā tādā eh, mazākā valstī ir apdraudētas, un tad tādā gadījumā tās nesaņems finansējumu no ES, lai situāciju uzlabotu. Un mēs vēlamies beigu beigās arī aizstāvēt Eiropu. un vajadzīgi līdzekļi tāpat arī aizsardzībā gadījumā, ja pie sabiedrotiem mūs pamestu. Tomēr jāsaka, sociālajā jomā šobrīd investīcija ir ļoti maz. Nu, piemēram, sociālās palīdzības fonds, tāds būtu vajadzīgs, tas ļautu palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās, un tas varētu radīt tālāku sociālas attīstības pamatu. Pastāv milzīga nelīdzsvarotība šobrīd. Un, kad runājam par to, kā šīs tiesības īstenot praksē, arī te saskaramies ar problēmām. Nu, piemēram, visa šī kvantificēšana Eiropas līmenī nereti ne pie kā nenovada. Tas nav iespējams. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk no Vācu parlamenta Andrejs Umko. Paldies. Pirms uh, dažām nedēļām publicēts Bertelsmana fonda sociālās um, uh, taisnīguma indeks um, uh, 23,7% Eiropā apdrauda bezdarbs. Ir tās saucamie strādājošie nabagi un uh, ir bezdarbs 5,78% un uh, ir arī pieaugusi nevienlīdzība gan valstīs, gan valstu starpā. Un Bertelsmana fonda pārstāvis tos komentē šādi. Pieaug ar vien vairāk tā, cilvēku īpatsvars, kuri no darba ienākumiem vairs nevar iztikt, un tas apdraud mūsu sabiedrisko un ekonomisko kārtību. Tas ir tiešām satraucoši un tātad tas viss apdraud arī Eiropas integrācijas procesu. Es uzskatu, ka tas ir ne tikai sekas nepareizai politikai nacionālā līmenī, kas ir īstenot, bet šo uh, kustību stimulēja, šo attīstību stimulēja arī reakcija uz finanšu un ekonomikas krīzi un veiktie pasākumi, un tas ir iestrādāts arī ekonomikas un monetārās savienības arhitektūrā un proti Māstriktas kritērijos. Un a, eh, tagad a, eh, komisija atzīst šo problēmu, tagad a, eh, tiek Uh, notiek centieni kaut ko uh, darīt un labot, uh, tiek ierosināts šis sociālo tiesību pīlārs, bet ar to, vai ar to pietiks, tas ir tāds kā šķietāms milzis no bērnu grāmatas, bet kur tad būs konkrētie indikātori radītāji par to, kā tas viss tiks īstenots. Es nezinu, vai ar to pietiks, tā ir tāda uh, klasiska uh, konstrukcija ir Eiropas uh, sociālā harta. Es apsa, apsveicu dažādas iniciatīvas un tomēr man ir šaubas, vai ar to vien pietiks. Es domāju, ka mums ir jāmaina uh, mūsu paradigma, lai veidotu tiešām sociālu Eiropu. Paldies. Tagad uh, Toms Vandenkendelāre no Eiropas parlamenta, un, ja nekļūdos, viņš bija ainu referents par sociālo pīlāru. Paldies! Jā, taisnība. Es eh, tiešām biju ainu referents. Dāmas un kungi, korēģi, kolēģi, Eiropas Savienība ir unikāls veidojums, par ko mums visiem ir jārūpējās, un tomēr. Paraudzīsimies, kas tad notika pirms 70 eh, gadiem. Mēs eh, toreiz visi varējām runāt atklātu valodu, un šobrīd šķiet, ka nē, lai nebūtu tā, ka uh, iedzīvotāji zaudē ticību Eiropas mājai. Par sociālo pilāru. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai gan nacionālā, gan Eiropas līmenī mēs riktīgi un atklāti diskutētu par to, ko tad mums katram un arī politiskajām grupām nozīmē sociālais, sociālā dimensija, ko nozīmē sociālais pilārs Ja mums būtu jāvienojas par kaut ko vienu konkrētu, tad eh, es domāju, ka mums ir jārunā par uzlabojumiem, lai būtu tā, ka mēs pāri partiju robežām spētu vienoties par tādiem priekšlikumiem, kaut vai maziņiem, uh, miniskuliem priekšlikumiem, bet tādiem, kurus būtu reāli izpildīt dzīvē. Jo šobrīd bieži vien mēs iestrēgstam politiskās spēlītēs e, un runājam tikai un vienīgi par tiem aspektiem, kuri ir mūsu politiskā spēka vēlmju sarakstā un pārējos izlaižam. Tā tālāk vairs nedrīkst. Ļoti daudzās dalību valstīs, Nīderlandē, Vācijā situācija ir pavisam atšķirīga nekā Portugālē vai Grieķijā, un to mēs nevaram, eh, uz to nevaram pievērst acis. Ir eh, ļoti daudz jautājumu, kas ir risināmi, bet es domāju, ka mums ir jābūt eh, konkrētiem. Arī prezentācijās ir jābūt prez konkrētiem, lai sociālā dimensija atbilstu Eiropas plānošanas pusgada nosacījumiem. Un jaunā digitālā revolūcija, kur šobrīd jau ir skārus mūs visus, ir svarīgi, lai gan uh, Eiropas parlaments, gan arī dalību valstu parlamenti ietu laika gaitā līdzi. Uh, paldies, un tagad es došu vārdu pārējiem runātājiem, bet uh, mums noteikti ir uh, jārespektē tulku e, darba laiks, un mums pavisam drīz ir jābeidz, bet tagad dod vārdu Portugāles parlamenta pārstāvim. E, paldies, prieksēdētāji kungs! Īpaši es vēlētos e, apsveikt panelistas, tajā skaitā arī Mariju Žoē Rodriges skundzi, kur runāja par sociālo pilāru. Ir ļoti svarīgi, ka Eiropa beidzot ir, sā... nu ne jau beidzot, bet sākusi reāli ķerties klāt sociālajiem jautājumiem. Uh, jo, piemēram, jauniešu bezdarba e, jautājums ir tik ļoti sakārsis, ka to atrasināt vienā dalība valstī vairs nav iespējams. E, šobrīd arvien vairāk eiropiešu nonāk uz nabadzības sliekšņa. Ja mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tiešām izvairītos no populistiskiem risinājumiem vai saukļiem, vai pat iestrēgtu nacionālismā, uh, un apgalvotu, ka visa vaina ir e, migrantos, es domāju, ka tādējādi mēs e, kustinam tos pamats, uz kuriem ir izveidota Eiropa. Solidaritāte pastāv starp cilvēkiem. Es e, nāku no Portugāles, kurai tika piedāvāta glābšanas pakotne. Un 15. gadā mūsu deficīts būs 2,3% bet um, tikai un vienīgi budžetāro mērķu izpildi jau nevar būt mērķis pāri līķiem. Mums ir jāveido tāda sociālā politika, kas piesaista publiskās investīcijas, kas veicina sociālo taisnīgumu un mums ir nepieciešama tāda Eiropa, kurā visi dzīvotu labāk. Šobrīd uz spēles ir likta Eiropas nākotne, Eiropas iedzīvotāja nākotne, jo šobrīd lielākais risks ir mests, lielākais izaicinājums ir mests mūsu vērtībām. Tātad tagad dod vārdu eh, Portugāla pārstāvē no Eiropas parlamenta. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es vēlētos visiem novērtēt jauku, visiem novēlēt jauku vakaru arī panelistiem. Es nedomāju, ka mums šīs debatas vajadzētu iekrāsot ideoloģiskās krāsās. Vispirms, sociālā politika dažādās dalību valstīs eh, ir jāsavelk kopā jo Eiropas integrācija arī ciešā mērā ir saistīta ar sociālajām politikām. Kādas tad ir dalītās kompetences, kas ir Eiropas pārvaldībā un atbildībā un kas dalību valstu? Piemēram, līdztiesība, godīgums, arī šajās sfērās Eiropa, ko varētu darīt kādām idejām būtu jārodas Eiropas parlamentā un kādām dalību valstu līmenī. Piemēram, nosūtīto darbinieku direktīva jau daudz par to runāja. Ja mēs runājam par sociālo konverģenci, nerunājot par dažādiem lēmumu pieņemšanas līmeņiem, tad diez vai kas mums tur sanāks. Kā sociālā politika ir saistīta ar eh, ekonomisko politiku, Ko mēs darīsim ar jauniešu bezdarbu? Varbūt, ka mūsu īstenotās eh, politikas nav nemaz tik veiksmīgas. Tad nākamais solis būtu izveidot mehānismus, kurus mēs varētu izmantot, ja indikātori rāda, ka dodamies nepareizajā virzienā. Eh, sociālajiem indik eh, indikatoriem ir jātiek pretstatīgiem vai vismaz salīdzinātiem ar ekonomiskajiem lai nav tā, ka vienā jomā mēs aizskrienam un otra joma velkas kā šlepe pakaļ. Iepriekšēji runātā jau teica, Eiropas, eh, Eiropas pusgadām ikvienā etapā ir jābūt eh, savietotam ar sociālo sfēru. Es domāju, ka ir jābūt adekvātam līdzsvaram starp Eiropas parlamenta komitejām, kaut vai ekon un impro. Uh, un eh, dažādām darba grupām padomē, lai nebūtu tā, ka ir tikai eh, padomu komitejas, kuras neko nedara. Kā jūs redzat, mēs jau esam, saka priekšsēdētājs, eh, pārsnieguši laiku, bet tagad divi pēdējie runātāji lūdzu vienu minūti katram. Un tagad es dodu vārdu Nikolais Maņos, kas ir no Grieķijas goja vārdā lūdzu. Paldies! Labvakar! Es eh, mēģināšu iekļauties vienā minūtē. Mēģināšu sekot procedūrai, piedalījos eh, pagājušajā gadā, bet eh, patiesībā jūs neesat konsekvents. Visi iepriekšēji runātāji izteicās tādiem maigiem terminiem, bet neviens nerunā par to, kā mēs nonācām tik tālu. Kā ir ies Kā mēs esam nonākuši tik tālu, ka pār par 20% dzīvo zem nabadzības Eiropā? E, kā mēs cīnīsimies pret šo laba, nabadzību? Cilvēce ir piedzīvojusi krīzes jau iepriekš un pārdzīvos arī šito. Par to es esmu pārliecināts. Vienīgais, kas notiks ar Eiropas Savienību, nav īsti skaidrs. Mums vajadzētu runāt, vajadzēja runāt par krīzes iemesliem un ekonomikā, ekonomiskā politika, kas ir uzspiesta Eiropas iedzīvotājiem, es nezinu, vai tā darbojās. Tā tad šī te ekonomiskā politika ir kā soda funkcija attiecībā pret strādājošajiem, un otra šī ekonomiskā politika iestājas tikai par bagāto luksusu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad pēdējais Ira Gribodo no Itālijas. Sociālistu demokrātu partiju un Itālijas parlamenta. Paldies priekšsēdētājiem! Godātie kolēģi! Priekšpusdienā es eh, jau izteicu komentārus eh, par eh, tām tēmām, kuras tika attiecīgajā darba grupā izskatītas. Un mēs sagatavojām rezolūciju darba grupas uh, gala dokumentu, tāpēc par šīm tēmām vairs nerunāšu, bet es vēlējos pateikt kaut ko tādu, kas man nodarbina prātu. Tā tad jā, protams, kad ir jādodas sociālajā virzienā, mēs ticam sociālajai Eiropai, mēs ticam iedzīvotāju Eiropai un mums vismaz vajadzētu mēģināt doties sociālas un cilvēcīgas Eiropas virzienā. Vairāk runātāji jau to šeit pieminēja, un tas ir vērtējams pozitīvi. Tātad dosimies šādā pašā virzienā. Un eh, ceru, ka arī komisija savā paziņojumā turpinās tādā pašā garā. Paldies! Saka priekšsēdētājs. Donc, euh, on arrive au moment des... Mēs esam tagad sasnieguši brīdi, eh, kad eh, sēdi. Uh, tiks noslēgta. Es vēlos pateikties visiem runātājiem par eh, to, ka jūsu uzstāšanās bija tik ļoti augstā kvalitāte, un tas ir svarīgi gan mūsu debatēm, gan mūsu turpmākam darbam, un tieši uh, tas ir raksturīgi demokrātijai, un iezīmējās konverģence šajās runās, un Rezumējot, es gribētu atsaukties uz uh, ekonomikas un finanšu komisārā Pjera Moskovīšī uh, uh, vakar teikto ekonomikas un sociālajā komitejā. Jā, tas ir ļoti būtiski mūsu debatēm. Bez Eiropas sociālās dimensijas, ekonomikas monetārā savienība būtu tā kā uh, pa pusēji paralizēta un uh, gatavojoties uh, atzīmēt uh, Eiropas Savienības uh, Romas līguma 60. gada dienu, uh, tiek uh, gatavots ziņojums, kur ir uh, jāiekļauj dažādi aspekti, tā skaitā arī par uh, bezdarba apdrošināšanu, par Eiropā pārvaldību un daudzi citi aspekti, kas arī izskanējušais debatēs. Jūsu uh, runās arī izskanēja, ka cik svarīgs ir Eiropas sociālais modelis un ka šobrīd tas ir apdraudēts krīzes dēļ, tādēļ, ka atsevišķas politikas nav uh, bijušas pilnīgi pareizas un uh, arī tādēļ, ka pieaug nevienlīdzība, Uh, mūsu sabiedrībā, un tas viss apdrauda kohēziju, uh, proti to, ka mēs varam mūsu līdzpilsoņiem piedāvāt uh, labāku dzīvi nākotnē. Un risinājums, kas tiek minēts, ir sociālais dialogs, tā stiprināšana Eiropā. Un uh, Uh, tam ir jēga tikai tad, ja pēc uh, vienošanās panākšanas tās viss tiek iekļauts arī likumdošanā. Un uh, tie ir pamati šim sociālām pīlārām, jāstiprina investīcijas, kvalitatīvas sociālās investīcijas, investīcijas, kas pirmkārt palīdz radīt darba vietas, mazina bezdarbu Un tāpat uh, jādomā par to, kā mīkstināt taupības politiku un kā uh, nodrošināt labākus sociālos apstākļus nākotnē. Ekonomikas un sociālā uh, konverģence ir nepieciešamas, lai varētu adaptēt sociālās aizsardzības sistēmu uh, Tāpat, lai ņemtu vērā to, ka pieaug uh, strādājošo mobilitāte, ir jāpārskata direktīva par darbā norīkotiem uh, darbiniekiem, jo ir gan pozitīvi aspekti, gan uh, arī tas, ka pieaug konkurence starp uzņēmumiem un strādājošiem. Un tas ir jārisina. Dažādām institūcijām ir jāatgūst pilsoņu un strādājošo uzņēmumu uzticība. Un es bieži esmu teicis, bet to atkārtošu vēlreiz, ka pat ja tās ir tāds vispārinājums, bet uh, mūsu valstu un Eiropas Savienības vēsturē mums nekad nav izdevies izveidot uh, ekonomisko paradīzi sociālā tuksnesī, bet nekad nav izdevies arī veidot eh, sociālo paradīzi ekonomiskajā tuksnesī. Un tā tad eh, tas nozīmē, ka šis sociālais un ekonomiskais eh, skatījums vai šie aspekti nav pretnostatāmi, bet ka tie ir jāsavieno. Un uh, mūs visus taču motivē mūsu uh, vēlētāju labklājība. Es uh, pateicos par jūsu ieguldījumu šai darbā. Mēs uh, meklējam risinājumus Eiropas Savienības uh, interesēs. Paldies! Et donc enfin, on me le rappelle, mon deux... Jā, un man vēl tātad atgādinājumu, un to nevajadzēja atgādināt, pateikties tulkiem par papildus laiku, ko viņi mums piešķīra. Un uh, norādīts, ka ļoti svarīgs ir uh, sociālais un uh, cita veida dialogs ar apsainībā, un tulki mums to palīdzēja īstenot. Paldies!